Godātie kolēģi, sāksim sanāksmi. Izdalīja darba kārtībā, nesmu nekādas saņēmas, nekādas iebildes, tādējādi arī pie tā pieturēsimies, arī balsojuma laikā. Vienīgā papildus informācija būtu tāda, ka Mums būs kopīgas diskusijas par 5. un 6. punktu. Kristensen un Lejarik jautājumiem. Otrais punkts - protokola apstiprināšana. Sanāksmē, kas notika 22. februārī. Protokols jums ir izdalīts. Šo sanāks vadīja Līns kundze. Līdz ar to es nevaru arī izteikties par šo protokolu, bet es arī par šo nesaņēmu nekādus iebildumus tādēļ. To arī kā tādu apstiprināsim, pieņemsim. Trešais punkts. Priekšsēdētājs paziņojumi. Man būtu trīs tādi. Pirmkārt, norādīšu, ka jūsu mapē. Ir arī informācija par viedokļu apmaiņu, kāda mums bija ar eh, Spānijas prezidentūru 20. 7. februārī. Trīs valodās ir jums šis dokuments - franču, angļu un vācu valodās. Jūsu dosjē ir iekļaut arī mm, paziņojums par delegācijas darbu ASV, ANO. Darba ietveros tas notika laikā no 3. līdz 5. februārim, un šis paziņojums ir četrās valodās - angļu, franču, vācu un spāņu valodās. Un pēdējais paziņojums, kurš jums arī ir nosūtīts, attiecas uz neformālo EPSCO padomi. Padomu notika 28. un 29. janvārī Barcelonā. Es piedalījos šajā padomē, pārstāvot šo komiteju. Un šis paziņojums ir pieejams angļu, franču, vācu un spāņu valodās. Lūk, ja citu jautājumu nav, kur jūs vēlētos apspriest, tad pārējiem pie ceturtā darba kārtības punkta. Skatīsim grozījumus, kur ir iesūtīti Reģinas Bastuskundas atzinuma projektam. Priekšlikuma padoms regulē, vispārīgiem noteikumiem par Eiropas reģionālās attīstības fondu, Eiropas sociālo fondu, koheizijas fondu un dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību. Atgādinu, ka šajā dosijā mēs lūdzām stip, tādu stiprināto sadarbību, diemžēl. Mums nācās uh, pieņemt tikai vienkāršu atzinumu procedūru. Atbildīgā komiteja ir reģionālā komiteja. 17. un 18. martā tiks apstiprināti arī apstiprināts šis atzinums. Ir iesniegti 26 grozījumi Bastus kundzes ziņojumam. Līdz ar to dod vārdu Bastus kundzei, lai viņa varētu nākt klajā ar uh, savu viedokli par šiem grozījumiem. Lūdzu, Bastus kundze. Pēdējais priekšsēdētājs kundze. Pirmkārt, ļaujiet man pateikties visiem kolēģiem kuri strādāja pie šī ziņojuma, nāca klajā arī ar grozījumiem un tādējādi arī sniedz savu ieguldījumu man atzinumu uzlabošanai. Šis atzinums ļaus vienkāršot kohēzijas un politiku un ļaus mums arī darboties daudz elastīgāk un raitāk, efektīvāk lai varētu īstenot programmas. Un šādējādi arī varētu novērst negatīvu ietekmi uz darba nozari. Dalībvalstīs ir 26 grozījumi. Es varu atbalstīt 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 28 grozījumus. Piektais grozījums. Tur ir paredzēts uh, uzlabot finanšu instrumentus, kādi ir pieejami 2020 stratēģijā. Cībā uz uh, sociālo izslēgšanu un nodarbinātību 7. grozījumā tiek runāts par ilgtspējīgiem, ilgtspējīgām darba vietām 8. grozījumā, tiek runāts par maziem vidējiem uzņēmumiem 9. grozījumā. Tiek runāts uh, par ziņojumiem Priekšsēdētāji pārtrauc. Runātāji, runātāji varētu runā, runāt nedaudz lēnāk. Jā, runātājs saka, atvainojiet. Man likās, ka es runāju tādā labā ritmā, bet nu tad es nedaudz piebremzēšu. Tātad, vēlreiz un mierīgāk. Desmitais grozījums. Runāts arī par uzņēmumiem nodarbinātību 11. grozījumā. Uh, tiek uzsvērts izveidot nosacījums, kas ļautu Eiropas sociālajām fondam vismātri reaģēt krīzes laikā, lai varētu novērst uh, programmu īstenošanas vilcināšanos 12. grozījumā. Tiek runāts par optimālu Eiropas Savienības finansējumu izlietošanu, lai pēc iespējas ātrāk varētu īstenot uh, pasākums darba tirgū. 13. grozījums, kā efektīvāk izmantot uh, finanšu instrumentus. 14. grozījums tiek paredzēts pagarināt aprēķina termiņus un uzlabot dažādu darbības programmu līdzekļu izlietošanu. Ņemot vērā, ka dažas programmas arī mm, paredz ilgāku absorpcijas laiku. Tā tiek runāts arī par uh, 28. grozījums, tas pats, kas arī ir reģionāla komitē tiek skatīts. Tātad visi šie grozījumi. Tam ir ļoti pozitīva ietekme uz atzinumu, un es varu atbalstīt visus šos grozījumus, bet es esmu pret 6, 15, 17, 18, 19 un 20. Sestais. Tajā tiek samazināta darbības joma uzzināšu uz, uz šo kohezijas um, fondu līdzekļiem 15. grozījums esmu pret, jo mikrokredītus nevajadzētu šeit skatīt. 17. grozījumā tiek arī piedāvāts uh, grozīt aprēķinus, tas nav labākais veids, manuprāt, 18. par tehniski uzticamiem rezultātiem, nu, nevar tam piekrist. 19. 20 ir Tātad piedāvāts pagarināt termiņus, kur laikā var ievērojami maini grozīt finansējumu. Un esmu pret šiem priekšlikumiem. Lūk, ar šiem ātriem sintētiskiem skaidrojumiem, cerams, ka ne pārāk ātriem. Esmu tādējādi jums sniegusi vispārēju pārskatu par grozījumiem. Pateicos visiem, kuri sniedz savu ieguldījumu iesūtot grozījums. Paldies! Merci beaucoup, madame la, la... Paldies, referents kundze. Vai kāds vēlas izteikties? Piemēram, to grozījuma autori, kurus uh, referenti neatbalsta. Steinbuks kundze, lūdzu. Frau Vorsitz, priekšsādātājs kundze. Birgits Cipels vārdā, kura šodien, šodien ir komandējumā, gribētu uh, sniegt viņas viedokli tātad, un viņa saka, ka pagājušā gada krīzē uh, finansējums eh, no Eiropas sociālā fonda 100% apmērā bija ļoti laba ideja, bet tagad padome um, jau ir pirms parlamenta vienojusies un izteikusies pret uh, uh, to un reģionālo lietu komiteja, kas ir vadošā komiteja, to atbalsta. Tāpēc no mūsu viedokļa uh, šobrīd nav saprātīgi uzstāt uz šo simtprocentīgo finansējumu, jo tas novest pie pārāk garām diskusijām un nevarētu zināt, kā tās beigsies. Tagad jau daudz laiks ir pagājis un tāpēc mēs uh, uh, pieņemam šo te. Uh, Uh, piedāvāto risinājumu, un tik tālu tā tad bija Cipels kundzes viedoklis. Muito obrigada. Paldies. Nu, pat, jā. Es nenācu klējā ar šo priekšlikumu, Figreido kundze. Tad Ir ļoti svarīgi saglabāt uh, finansējumu 100% apmērā tām valstīm, kurām ir ļoti augsts bezdarba līmenis. To, ka pastāv, nepastāv prasība līdzfinansējumam dalību valstīm, kurām ir ārkārtīgi liels problēmas sociāli finanšu rakstura problēmas. Man liekas, ka šis ir ļoti svarīgs pasākums, jo īpaši šodien. Protams, es zinu, kā tas viss nozīmē to, ka mēs varētu zaudēt laiku um, regulas īstenošanā, bet, nu, tomēr uzskatu, ka mums ir nepieciešamība, mums ir nepieciešams izdarīt spiedienu uz padomi ar šo mērķi. Un tad, protams, arī svarīgi izveidot mehānismus, kuri varētu atvieglot, vienkāršot fondu piešķiršanu, līdzekļu piešķiršanu. Aprēķināt arī iepriekšējo gadu pārpalikumu un es tiešām uzstāju. Ja līdzfinansējuma samazinājums tiku Tīgā laikā kā šis, nu, tas nav īpaši labi, jo īpaši valstīm, kurām ir ārkārtīgi liels ekonomiskās finanšu problēmas, jo mēs tādējādi neatbalstīsim ekonomisko finanšu kohēziju. Nē, mēs darām pretējo tādējādi. Mēs padziļinām nevienlīdzības un atšķirības jo ļoti maz valstu, kurām ir iespēju nodrošināt līdzfinansējumu. Un tas tikai padziļina ekonomiskās, teritoriālās, sociālās atšķirības. Un tas nav mūsu mērķis. Liels paldies! Vai, kā, vai kāds cits vēl vēlas izteikties? Tādā gadījumā vēlreiz došu vārdu ku, bā, referents kundzei. Varbūt viņa jau tagad. Uh, ir jāapzinājus, kādā veidā varētu sadarboties ar atbildīgo komiteju, jo, manuprāt, būtu ļoti, ļoti svarīgi izvērst šo um, stiprināto sadarbību. Mēs pārliecinātos, ka strādājot pie šī dosie, mēs varam tikai simboliskā veidā, bet lai mums tiešām būtu tieša sadarbība un lai mūsu grozījumi arī jūri komitejā tik ņemti vērā. Varbūt jums jau ir kāda informācija, tad varbūt jūs varētu padalīties ar to. Bet arī ar visam es tiešām jūs aicinu un arī pati mobilizēšos, ja nepieciešams, lai jūra komiteja arī varētu piešķirt uh, mūsu darba, no, no, nozīmību mūsu darbam. Jo, kā jūs zināt, uh, tam visam kontekstā ir Eiropas uh, sociālā reforma, un kas mums ir absolūti aktuāls jautājums. Arī grupu priekšsēdētāji sanāks arī pieņemts uh, lēmums, kuris apstrīdē, bet nu, šis lēmums arī attiec uz mums, ar to būs jāsadzīvo. Lūk, tāds man, jā, mans jautājums referentei. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē, labi, lūdzu, referents kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies arī kolēģiem, kuri izteicās par grozījumiem, kur arī paskaidroja, kādēļ dažas valsts kādas grupas nāk uz klē ar grozījumiem, citas nē, jo īpaši attiecībā uz šo 100% finansējumu. Ir lieliski, ka esam nonākuši pie secinājumiem, jo laiks šajā jautājumā ir izšķirošs, jo mazāk mēs zaudēsim laiku, lai nonāktu pie 100% finansējumu, mazāk mēs zaudējam. Tad eh, mazāk zaudēsim laiku pie tā, lai dalība valsts varētu izmantot nepieciešamo finansējumu, jo vairāk palīdzēsim valstīm atrisināt finanšu problēmas. Pēc būtības par līdzfinansējumu vai par 100% finansējumu uh, Par šo jautājumu nākotnē nāksies diskutēt. Priekšsēdētājs kundze, jūs runājat uh, par to, vai referenti jau ir uzsākusi sarunas ar atbildīgo kompetento komiteju par, uh, par fondu filozofijas reformu. Jo īpaši runājot par sociālo un kohēzijas fondu, tad atbild nē, nē, es vēl neesmu. Uh, kontaktējusies ar viņiem. Mums tas būtu jādara, kā nodarbinātības komitejai. Mums ir ārkārtīgi liela atbilde šai jomā, un, protams, es būšu arī atvērta un gatava līdzdarboties sarunās ar atbildīgo komiteju. Mēs varētu runāt par jautājumiem pēc būtības. Un tad vēl vēlētos arī teikt, kā tie jautājumi, par kuriem esam vienojušies ar padomi Tas ir absolūts pragmatisma rezultāts. Mums jābūt ļoti pragmatiskiem pašlaik, lai mēs varētu atvieglot dalību valstīm piekļuvi šiem fondu līdzekļiem. Līdz ar to esmu ļoti priecīgi arī par sociālistu grupu un arī goja grupas pragmatisko pieeju, jo viņi nav nākuši klajā ar tādiem grozījumiem, kā rezultātā nāktos turpināt sārunas par līdzfinansējumu 100% apmērā. Liels paldies! Paldies, referents kundze. Jā, tik tiešām. Es saprotu, ka es esat gatava diskutēt ar reģionālo komiteju, bet nevajadzētu būt tikai gatavai, bet eh, arī jābūt tādā uzbrukošā pozīcijā. Jāpastum šīs durvis vaļā, protams, pieklājīgi un diplomātiski reģionālā komiteja nu, mūs negaida atvērtām rokām, līdz ar to mums varbūt nedaudz jābūt tādiem uzstājīgākiem. Par jūsu pēdējo minēto komentāru par to, ka visi bijuši gan saprātīgi un nav at, atveruši diskusijas par 100% finansējumu, un tas tiešām arī sasaucas ar skaidrojumiem to, ka realitātē šī iespēja bija tikai tāda pagaidu iespēja, ņemot vērā dalību valstu budžetus, kuru mērķis ir, protams, palīdzēt dalību valstīm krīzes laikā. Viņi tikai, šīs ir tikai tāds atbalsta instruments, nevis uh, tāda pilnīga finanšu pārvaldība vai budžeta iekļaušana Eiropas saimnības budžetā. Tādējādi arī bija visai maz interesi par komisijas sākotnējo priekšlikumu, bet tas ir viens no punktiem, kurš mums būtu jāpārdomā. Jo es neteikšu, ka gluži tā būs uh, vadlīnija attiecībā uz uh, Eiropas sociālā fonda reformu, bet ir jāraugās, vai varbūt uh, Grieķijas situācijā nākamajā, piemēram, regulā, kur tiks atrunāts eh, nākamais Eiropas sociālais fonds, mēs nevaram iedomāties, ka šādā gadījumā, ka tas varētu būt Eiropas Savienības būdžets, kurš eh, finansē simtprocentīgi. Protams, eh, kā tur būs daudz arī citi pasākumi, bet tas, kā mēs jau runājam par šo jautājumu, arī runājot par jūsu ziņojumu, mēs tiešām varētu paturēt šos pārdomu elementus un tos izmantot mūsu turpmākā darbā. Paldies referents kundzei, balsosim par um, sākotējiem grozījumiem, kāds jūs iesniedzāt, grozījumiem, kurus pēc tam iesniedz kolēģi, balsosim rīt. Tādējādi esam noslēguši šo darbības kā, darba kārtības punktu, un tagad piektais punkts. Dodu vārdu mūsu referentam Ole Kristensen kungam. Viņš tagad ir mūsu vidū. Un izskatīsim 68 grozījumus, kāda ir iesniegta atzinuma projektam. Ekonomikas un monetārie komitejai par eh, kapitāla prasībām, kas piemērojams tirzniecības portfelīm un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros un attiecībā uz atlīdzības politikas uzraudzības pārvaldi. Lūdzu, referentkungs, vārds jums. Tak for det, eh, formand. Paldies, priekšsādātājs kundze. Jā, for this samabaida bija. Paldies, priekšsādātāji, paldies kolēģiem par uh, sadarbību. Šī sadarbība bijusi lieliski, runāšu īsi. Mēs iesniedzām uh, kompromisu grozījumus, bet nesam viensprātis par visiem grozījumiem. Ir divas jomas, kur nu nevaram sniegt savu piekrišanu. Runa ir par, par bonusiem, tas vārstīgo daļu. Es pārskatīju dokumentu, lai pārliecinātos, ka tiešām viss atbilst tam, par ko mēs lēmām uh, sanāksmē, jo tiek runāts arī par komiteju, kāda ir jāizveido lielajās bankās. Un tas ir kas tāds, kas atbilst lēmumam, kurš pieņems Pītsburgas san, uh, samitā. Vēlreiz jautājums, varbūt mēs varētu atbalstīt šādu priekšlikumu. Tas pats arī attiecas uz bonusiem šīs vārstīgā puse. Mēs kaut ko tādu vēlētos novērst, bet nu, arī šis lēmums ir pieņemts Pītsburgas sanāksmē samitā arī lā, padomē. Un aicinu jūs pārskatīt šos divus punktus. Un tad ir arī dažas detaļas, kuras arī es vēlētos minēt. dažādām iesaistītajām pusēm. Mēs, protams, varam diskutēt pēcpusdienā, lai mēs varētu vienoties pirms rītdienas balsojumu. Tajā pat laikā ir jārunā arī par jautājumiem, kur mēs esam vienisprāts, un par laimi tā ir lielākā daļa. Esmu pārliecināts, ka mēs arī sniegsim ļoti konstruktīvu ieguldījumu ekonomikas komitejas eh, darbā. Ceru, ka arī ekonomikas komiteja to ņems vērā savā ziņojumā. Paldies arī sekretariātam. Lieliska sadarbība. Atbalsts. Protams, arī ar prieku uzklausīšu jūsu komentārus. Paldies! y a quelqu'un de la commission sur ce point? Vai kāds no komisijas, kurš vēlētos runāt par šo? Es nezinu, vai man tūlīt ir jādod vārds Lijāri kungam vai bet varbūt šajā mūsu procedūras stadijā būtu nedaudz dīvaini tagad runāt par abiem, jo mums ir jārunā tagad konkrēti par grozījumiem, par būt tad pretēji tam, ko es paziņoju pirms brīža. Vispirms mēs eh, skatīsim Kristensen kungu ziņojumu un pēc tam skatīsim jūsu mm, ziņojumu. Bet tāpat laikā jūs varat izteikties par Kristensen ziņojumu. Ja jūs vēlties, mēs varam jūs pierakstīt runātāju sarakstā. Un tagad man kungam vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es eh, gribētu izteikties par Olas ziņojumu. Pagājušajā Strasbūras nedēļā mums bija iespēja runāt par taviem kompromisiem, un mēs konstatējām, ka ir daudz lietas, ko mēs varam atbalstīt, un ir dažas lietas, kuras mēs pilnībā nevaram atbalstīt. Varbūt, ka tur uh, kaut kas vēl ir labojums, tātad joprojām mēs esam pret šīm atlīdzības eh, komitejām, kā uh, valdības pārvaldības struktūras daļu, un mums arī ir iebildumi pret otro grozījumu, kas ir kompromis grozījums, kas pieņem tikai kreiso grozījumu priekšlikums un nepieņem to, ko no mūsu puses mēs piedāvājam, bet es lielā mērā atbalstu desmito, desmito kompromisu grozījumu, uh, kur uh, tiek atbalstīta šī te atlīdzības variablā daļa, un mēs, mēs piemērinājām to, ka tas nebūtu jāiekļauj atlīdzības stratēģijā. Un D punktā tur tu no pārvaldības uh, uztaisīja pārvaldniekus, to mēs arī varam pieņemt, un uh, šeit es uh, ieteicu saviem kolēģiem pie, piekrist tam visam, jo te ir uzsvērta Eiropas darba padomas svarīgā loma. Dažos citos grozījumos tu saņēmi informāciju no manis, ka a, mums ir tāds ieteikuma raksturs dažos šeit un citos savukārt nē, tātad mūsu ieteikums būtu pret A un pret B kompromisu balsot, tas ir no mūsu tautas partijas puses grupas. Uh, grupas puses, un uh, tomēr CD un E mēs varam atbalstīt. Es domāju, tā bija ļoti laba tikšanās. Es domāju, ka eh, var arī ļoti atklāti pateikt, ka mēs zināmām lietām nepiekrītam, jo mums ir cits viedoklis. Tur nekāds izmaiņas šobrīd arī nav bijušas, bet visādi citādi ziņojums ir līdzsvarots. Priekšsādātājai ir taisnība, jo mums vajadzētu kopīgi apspriest eh, arī šo te otro ziņojumu, un uh, tur arī ir jāpanāk līdzsvars. Tātad mans ieteikums manai politiskajai grupai bija to visu atbalstīt. Būtu labi, ja to visu vēl varētu mainīt, ko mēs vēlētos mainīt, bet tas drīz vai būs panākams. Bet uh, princips cerība uh, ir spēcīgāks, manuprāt, nekā uh, vienkārši pieņemt realitāti. Mais, euh, cher vice-président, quand vous... Godātais vicepriekšsēdētāj, kad jūs sakāt uh, attīstīties vai mainīties, jums ir kādi konkrēti grozījumi priekšlikumi, jūs tos nevēlaties? Katru ir. Tātad uh, kustēties, pavirzīties, Oli jau to labi dara, viņš jau nāk mums pretī. Un uh, man patikt, ja viņš teiktu, ka uh, ja tautas partija piekrīt CD un E, tad viņš būtu gatavs kaut ko A pamainīt, bet man vēl, ka viņš nebūtu gatavs to darīt. Uh, bet CD un E mēs varam atbalstīt un uh, pārējās grozījums arī. Bon, alors, tout ça est à lire entre les lignes, parce que... Jā, es starp rindiņām jau īsti jau es nesapratu. Kas te tagad notiek par spēli, bet Bet nu, es pieļauju, ka galvenie varoņi saprat, par ko ir runa. Delīkundze, paldies! Paldies Kristensen kungām par darbu. Paldies, ka esat iekļāvuši šai darbā visas politiskās grupas, jo īpaši zaļo grupu. Arī kompromisi izstrādāja, kas, manuprāt, bija dažkārt ļoti grūti panākami. Mm uzsvēršu un uzstāšu uz to, kā man ir ļoti žēl, ka nesam gājuši pietiekami tālu, runāju tieši par šo bonus kontroli, pagarinot uh, par trim līdz pieciem gadiem termiņu, kurā uh, maksājumu, bonus maksājumu vajadzētu pārcelt vēlāk laiku. Bet nu ir arī vērojams progress īpaši par zaļo grupu iesniegtiem grozījumiem, šiem mainīgajiem, par mainīgajām um, samaksām, atalgojumu, kā arī par uh, neatkarīgu atalgojumu komitejas izveidi, kad jaņem vērā sociālie un vides mērķi, kas ir jāīsteno uzņēmumiem. Uh, darboties arī ilgtermiņā. Līdz ar to, godētie kolēģi, vēlos, lai šie grozījumi un kompromisi tiktu atbalstīti ar vairākumu rītdienu, un tādējādi mēs arī varētu izdarīt uh, spiedienu Mikēla ekonomikas komitejā, lai viņi ņemt vērā mūsu priekšlikumus. Paldies! Paldies! No savas puses vēlējos teikt dažus vārdus par A kompromisu. Es saprotu, ka mēs vēlamies uh, šeit kustēties, kā teica Tomas Mankungs. Ir šī problēma ar atalgojumu komitejām. Taču no manas iepriekšējās dzīves tiem zinu, ka šīs atalgojuma komitejas par tām tiek diskutēts jau ļoti ilgi šīs komitejas. Tika minēts arī pirmajā ziņojumā, kur tika runāts par pārvaldību Eiropas Savienībā, un tas bija krietni pirms Barozo laika. Bija Winter ziņojums, kur tika runāts par šādu komiteju izveidi. Kopš tā laika atbildot uz krīzi Ja mēs redzējām, ka gan Bāzelē jautājums pār riska pāraudzību un atlīdzības izvērtējumu. Šie elementi bija ļoti būtiski. Lai varētu novērst pārlieku lielu risku un tam līdzīgi. Man būtu nedaudz žēl, un to arī atgādāja referents, Pitsburgā. Ļoti labi zinu, ka amerikāņi tikai daļai ievēro solījumus, kas tiek dot Pitsburgā, bet tur ir daudz elementu, kurus arī cēla Eiropieši sarunu galdā, un tagad man liktos nedaudz paradoksāli, ka mēs nerespektējam savas solījumus vai ir apņemšanās, ko mēs lūdzām, lai citi izpilda un šis jautājums par atlīdzību komiteju arī figurē secinājumos, kādi tika izdarīti G20 sanāksmes rezultātā, lai nodrošinātu labāku uzņēmumu pārvaldību. Es ceru. Es nezinu, kāda būs šī kustība, bet es ceru, ka mēs pārdomāsim šos izaicinājumus, jautājumus A kompromisa ietvaros. Es redzu arī šeit, ka tas ir viens no jautājumiem, par kuriem tiek diskutēts arī ar darba devējiem. Un tas ir visai atvērts jautājums, tas vairs nav nekāds tabū. Ir daudz darba devēju, kur ir pat ļoti atvērti. Šim priekšlikumam viņi ļoti labi zinās, ka viņiem ir jāpieņem šis priekšlikums, būtu drīzāk jāsaka šādā veidā. Ir vairākas struktūras, kuras arī labprāt strādāt šajā virzienā. Līdz ar to man nebūtu nedaudz nu, žēl. Ja Kristensen ziņām gadījumā mums neizdotos uh, atbalstīt šo kompromisu, vai kāds cits kolēģi vēlas izteikties? Acīm redzot, nē, tādēļ vārds referent kungam noslēdzīt šo diskusiju. Paldies par komentāriem. Esmu gatavs. Es piekrītu jums, priekšsētājs kundze. Mums vajadzētu arī vienoties pār šiem diviem pēdējiem kompromisu grozījumiem. Es nezinu, varbūt ar Tomas Mannu mēs varētu arī pēcpusdienā apmainīties viedokļiem, lai mēs varētu vienoties par šiem diviem kompromisu grozījumiem. Es labprāt mēģinātu to izdarīt. Labi, paldies. Ja jūs abi dosieties ārā no zāles, tad eh, gan jau kāds vēl paliks, lai turpinātu darbu pie nākamajiem punktiem. Tātad rītdien. Mēs arī balsojam par šo atzinumu projektu. Tādējādi piedāvāju atgriezties pie vai arī kunga teksta. Arī šeit ir pieci kompromisa grozījumi. Un šeit vēršos pie referenta par atbildīgo komiteju. Šeit runa ir par atzinumu, kuru mēs eh, sūtām arī juridiskai komitejai. Len ziņojumā. Ziņojums ir tikai angļu valodā pieejams, un grozījumi arī ir iesniegti ļoti novēloti. 4. martā šķiet. Jūs labi atceraties, ka tad, kad mēs skatījām jūsu ziņojumu pirmo reizi, tad viena no mūsu galvenajām bažām bija pārbaudīt, lai ini, Lena kunga iniciatīvas ziņojuma aptvērums arī atspoguļotu mūsu bažas. Es nezinu, vai no jūsu puses jums bija iespēja paturēt šo pamattekstu. Bet rītdien mēs noteikti skatīsim šo tekstu detalizēti pirms pārējām pie balsojuma. Godātais referentu kungs vārds jums. Lūdzu, prezentējiet kompromisu grozījumus un arī varbūt grozījumus, kur nav paredzēti kompromisu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, paldies mūsu kolēģiem, kur piedalījās šī atzinuma izstrādē. Esmu ļoti priecīgs, ka mēs esam nonākuši pie ļoti labas, labas vienošanās sociālisti PP, e zaļie, Rigoja. Par grozījumiem runājot, skatīšu tos tematiskā veidā. 4, 5, 6 grozījumi. Tur tiek runāts par esošās atlīdzības modeļa atbildību, kā tas ir pašlaik finanšu jomā, riska izvērtējumu jomā. Tādēļ mēs to esam arī apkopojuši A kompromisā. Šai kompromisā tiek uzsvērts, ka šī pēļņa tiek um, izreitināta īstermiņa laikā neskatoties uz ekonomiku, nes... šī iemesla dēļ nevaru atbalstīt astoto un devīto grozījumus, jo šīs atlīdzības sistēmas ietekme uz reālo ekonomiku tādējādi būtu negatīva. Un tagad runājot par 11, 12, 13 grozījumiem, tie ir regrubēti B kompromisā. Šajā grozījumā tiek aicināts izveidot jaunu finanšu arhitektūru, kur, kas tiktu balstīts uz deontoloģiskiem nosacījumiem, kurus arī pāraudzītu Nacionālās un Eiropas uzraudzības institūcijas, Nāmi darbībai saistošs raksturs, protams, ka arī nodarbinātības komitejai jāsniedz ļoti skaidrs signāls, lai varētu izveidot šos uh, saistošās uh, uh, nosacījums arī attiecībā uz finanšu sektoru institūcijām. Par to tiek runāts arī citās jomās Eiropas pasaules līmenī. Šie veseli dēļ atbalstu arī 27. 28. grozījums, kurus iesniedz arī. arī Reprezentanti Beres kundze, kas atbalsta šo Eiropas pieeju. 14. 15. grozījums atgādina, ka komisija arī 30. aprīlī nāca klajā ar priekšlikumiem par um, atlīdzību, un tas šie grozījumi ir regrupēts e kompromisā. Uzsverot sociālo un vīdes atbildību, kādu jāuzņems uzņēmumiem 16. un 17. koferātī grozījumos Tas pats atrunāts arī 25. un 26. grozījumā, kas ir regrupēti E. Kompromisā arī sociālā atbildība ir cieši saistīta ar cīņu pret visa veida diskrimināciju, kā to uzsver arī 32. grozījums, tai skaitā arī uh, atlīdzības līdzvērtība arī sieviešu vīriešu starpā Un tas pats arī runāts arī Dēlīkunas grozījumā. Tad ir arī atlīdzības jautājums, par ko tiek runāts grozījumā no 18 līdz 24. Un regrupēju šos atlīdzību grozījumus D kompromisā. Tik tiešām, ja šeit mēs visi varam vienoties par to, ka uh, vadītāju atlīdzībai bija ļoti negatīva ietekme, tas uh, mudināja uzņemties pārlieku lielu risku, mums ir jāskata atlīdzību jautājums, atlīdzības, kuras var tikt uh, arī maksātas dažādās citās formās, kas nav tikai alga, piemēram, um, bonusi un arī lielas. Um, um arī šī, šīs atbalsta izmaksas. Šie ienākumi arī ir jāpliek kā ar nodokļiem atbilstīgi esošai likumdošanai, kā tas ir noteikts nu, tiesību aktos, tiecībā uz uh, darba ienākumiem un kapitāla ienākumiem. Arī 36. grozījums, Aldezēra kunga, Mesnēvas kundzes uh, grozījumi uzsver, ka nodarbinātības uh, aizsardzība ir fundamentāli aspekti. Tos es atbalstu, tādēļ arī šī nodokļa ienākumi. Nu, tos varētu arī orientēt uz sociālajiem pasākumiem un to atbalstu, kur ļoti cieši no ekonomiskās krīzes, bet tāpat laikā tie ir galveni instrumenti cīņā pret ekonomisko krīzi. Manuprāt, atlīdzība un sociālās atbildības un vīdes atbildības jautājumi attiecas arī uz darbaņēmējiem, viņu izvēlēm. Tādēļ neatbalstu 41. un 42. grozījumu, kas ierobežo šo aspektu. Uz esošiem nosacījumiem, uz līdzdalību un konsultācijām darba ņēmējiem ir nepieciešama jaunas tiesības, ņemot vērā jaunos konkurences nosacījums, kāda ir aktuāli šodien. Tādēļ es atbalsta 39 un 40 grozījums, kas stiprina darba devēja tiesības un saist arī atlīdzību ar uh, investīcijām darba vietu izveidei un uh, darba nosacījumu uzlabošanai. Rekomendācija īstenošana ir jāpārbauda gan uzņēmumu līmenī, tādēļ arī ieviesu 28. grozījumu, kas, kur teikt, šeit tiek paredzēts trīs gadu, tad daudzgadu plāns, uh, lai varētu izvērtēt sociālo ietekmi kādu atstāja pieņemtie lēmumi. Tam varētu būt arī ietekme uz atalgojumu gadījumā, ja izvērtējums ir negatīvs. Šī iemesla dēļ atbalstu 46. Sagorkungu grozījumu par ierobežojumu vai pat uh, uh, liekt izmaksāt kādas atlīdzības uh, ar pamiešanas gadījumā. pat, ja tiek uh, paredzēta lielāka nodokļa aplikšana ar atlīdzības mainīgai daļai un arī nodokļa aplikšana ar uh, darbienākumiem un uh, kapitāla ienākumiem. Ja šis etaps ir svarīgs, tad mēs redzam, ka krīze norāda uz to, ka kapitāla aplikšana ar nodokli ir vēlama, lai nodrošinātu sociālo efektivitāti. Uh, un arī ekonomisko efektivitāti. Jebkurā gadījumā liels paldies par jūsu komentāriem un par darbu. Merci. Madame Deli. Paldies. Tagad nākošā runātāja uh, Delīkundze. Es gribētu uh, ļoti atzinīgi vērtēt Lēja Rika kunga darbu un atgriezties pie uh, priekšlikumiem. Nevis pie kompromisiem. Daži ir apmierinoši, nu tajos būtiskajos jautājumos. Es ļoti atzinīgi vērtēju to, ka šodien ir teksts ar uh, ienākumu griestiem, Bet, nu, negatīvi vērtēju to, ka neesam sasnieguši vienošanos par to, ka mēs varētu tādus griestus pamatotus ar skaitļiem piedāvāt respektīvi tādu maksimālo ienākumu, kas man liekas, ka tā ir tāda ideja, kas uh, sāk īstenoties ASV. Bet no Eiropas līmenī nebūtu slikti, ja mēs varētu vismaz pietiekam ātri pārdomāt par šiem jautājumiem. Un es gribētu 40 reizes vidējo ienākumu. Tie ir 44 uh, tūkstoši eiro uh, mēnesī. Nu, kaut kā tā. Un uh, tagad par. Uh, noteiktu un mainīgu uh, atalgojumu. Es uh, piekrītu pozitīvai nostāju, kāda ir referentam attiecībā uz zaļo grupas grozījumiem, it īpaši par diskriminācijas nepieļaušanu, par vienlīdzību samaksā uh, sieviešu un vīriešu starpā un, protams, arī cīņu pret uh, nodokļu paradīzēm. Paldies! Monsieur Coopératif. Nākošais runātājs Koferatī kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu arī uh, teikt, ka Lērika kungs ir izcili labi strādājis un patiesi nebija vienkārši paveikt šo darbu, jo, lai sasniegt kompromiss, ir nepieciešams ļoti liels spēka ieguldījums. Būtībā es varu atbalstīt visus kompromisus un arī tādēļ domāju, ka tas ir nozīmīgi, jo divas prasības ir izpildītas. Tās ir prasības, kas nevienmēr ir sabalansētas politiskajās diskusijās. Pirmais kā ieviest ētikas aspektus šajos eh, vispārējos noteikumos un kā ievest plašāku atbildību attiecībā uz to eh, darbu, kādas šīs personas veids. Un no otras puses eh, mēs runājam arī par caurskatāmību šajos jautājumos. Ļoti bieži tas tiek aizmirsts. Tā tad caurskatāmība, kas ir attiecinām uz atalgojumu kopējo apjomu. Un šeit šīs prēmijas, jeb bonus maksājumi ir nozīmīgi. Tā tad ir nepieciešams darboties koherenti uzņēmumos. Mūsu skatījumā nozīmīgi ir tas, lai personas nevarētu kaut kādas tādas ļoti īpašas noteikums izmantot. Nu, kā jau teicu, šis līdzsvars ir ļoti nozīmīgs. Un no otras puses Mums jāievēro ir arī normas, kas mums ļautu virzīties uz priekšu, lai pārvarētu situāciju, kāda ir bijusi līdz šim. Tā ir situācija, kas ir novedusi pie pārāk lielām problēmām finanšu sistēmā, bankās, bet arī uh, ražošanas nozarei un arī pakalpojumu sniegšanā. Nu, praktiski mēs runājam par caurskatāmību no vienas puses un atbildību kā arī nu, šo atbildības līmeni kopumā. Tam jātiek atspoguļotam šajā atalgojumā. Nu, mūsu mērķis ir sastādīt ziņojumu, kas atbilst šiem mūsu priekšstatiem. Un tāpat arī runāt par to, ka tas viss ir saistīts ar šiem bonus maksājumiem, jeb papildus uh, labumu. Ja uzņēmumi ir tikai īstermiņa peļņu. Tad vienmēr tiek mēģināts arī to kaut kā uh, paust uh, atalgojumu paaugstināšanā tiem, kas uh, strādā. Bet nu, līdz ar to nav domāta šī uzņēmuma uh, darbības uh, īstenā vērtība. Mums ir jāmēģina strādā tā, lai šī sistēma kļūtu elastīgāka, bet nu nevis uh, tikai saistībā ar šiem pozitīviem aspektiem. Mums ir nepieciešams sabalansēts skatījums, ir vajadzīgs zināms uh, saites, morālie aspekti un, protams, arī uh, koherenti izturēšanās. Uh, tas jāveicina un jāsaskaņo, kā arī jāsabalansē. Bet tas punkts. Uh, kādā esam uh, nonākuši, ir uh, tāds, ko var nu, visnotaļ atzinīgi mērtēt. Paldies! Tagad nākošais uh, runātājs Kurtman kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs, Alde referente, Maisners kundze. Uh, ir Vašingtonā šonadēļ, un viņa atvainojas par to, ka viņa nevarēja ierasties un lūdza mani aizstāt viņu. Maisners kundze, tieši ņemot vērā tagadējo finanšu un ekonomikas krīzi, uzskata uh, svarīgi uh, būtu padomāt par um, profesionālās ētikas jautājumiem, un tomēr viņas prāt nevajadzētu reaģēt pārmērīgi, uh, ieviešot pārlieku kontroli no valsts puses. Ir svarīgi ievērot subsidaritātes uh, principu. Un es gribētu vēl piebilst to, ka galvenokārt uh, uzņēmumi ir tie, kas ir atbildīgi par atalgojumu politiku. Mums ir ļoti dažādi uzņēmumi, un to arī nedrīkstētu aizmirst šajās diskutijās. Ir uh, lieli uzņēmumi, ir mazi vidēji uzņēmumi, un līdz ar to atalgojuma politika ir atšķirīga. Un nevajadzētu uh, vienmēr domāt tikai par uh, šīm te milzīgajām algām menedžeriem ASV, ir jāskatās arī uz mazākiem uzņēmumiem. Piemēram, ķīmijas ražošanas uzņēmumos ir zemes algas, vai, piemēram, mazumtirdzniecība arī taču ir zemes algas. Tāpēc es gribēju vienkārši pievērst uzmanību tam, ka ir jādomā uh, par to, par ko mēs šeit diskutējam. Mēs diskutējam ne tikai uh, par to, ka uzņēmumiem uh, jāuzņem zinām atbildība, uh, bet es gribētu piebilst, ka darbņēmēji arī ir pārstāvju komitejās, uzņēmumos un, ja at, atlīdzību noteiks nākotnē akcionāru padomas, tad tas arī ir veids, kā uzņēmumu īpašnieku varēs vairāk atbildības uzņemties. Un tāpēc um, Mēsners kundze piekrīt principā Baltasāra kungu priekšlikumiem, kas ir ēnu referents no Eiropas tautas partijas grupas, un viņa piekrīt viņa teiktajiem. Mēsners kundze eh, atbalstītu arī šos te kompromisu grozījumus, kas ir pieejami. Tagad paldies. Merci, euh, madame. Paldies. Paskal Grunī kundze un pēc tam Elmer kungs. Paldies, priekšstādājs kundze. Es uh, ļoti uzmanīgi iepazinos ar Leārika kunga atzinumu pēc šīs finanšu krīzes, kas izriet arī ekonomikas un sociālajā krīzē pāriet. Patiesi tāda mm, banku slikta pārvaldība ir arī jāpiemina un ir uh, jāskatās, kā notiek uh, fondu pārvaldība un par atalgojumu. Es domāju, ka ir nepieciešams, lai atalgojums būtu realistiskās proporcijās, būtu saistīts ar atbildību un rezultātu. Un ka šai, šim atalgojumam ir jābūt akceptējumam iedzīvotāju vidū. Bet es absolūti nepiekrītu tam, lai tiktu noteikti griezt atalgojumam jo pat labi ir tāda, teiksim, arī neskaidrība kritērijos um, darba apjomā, un es nezinu, kā to var apkopot, tas ir sarežģīti, un es gribētu zināt, vai kolēģi pirms uh, pievērsties uh, šim, uh, šiem jautājumiem par banku riskiem, un tas ir ļoti sarežģīts darbs un liels, vai viņi varētu uh, Uh, pievērsties arī profesionālām futbola komandām, kur uh, atalgojums ir tāds, par kur arī varētu uzdot jautājumus. Un, protams, ka es uh, esmu apmierināta ar to, ka, nu, raugamies arī uz citām valstīm, uz ASV. Katrā gadījumā ir ļoti interesantas lietas. Es nevaru balsot par visu, jo tas ir ļoti pretrunīgs, bet, nu, piemēram, es 16 par 16 grozījumu do, runāju, domāju, ka tas atbilst tam, ko es uh, atbalstu. Pasākumu dažkārt arī pretrunīgi, bet, nu, kā lai saka, nosakot griestus. Tas ir tas, ko gribēju atbalstīt. Paldies! Paldies, Helmer kungs, un tad Tomas Manna kungs. Sorry, I didn't quite catch the name. Es atvainojos, neatpazinu savu vārdu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Well, thank you, I will speak. Paldies, es runāšu savā valodā, ja jūs neiebilstat priekšsādātājs kundze. Es gribēju teikt, ka es esmu pārsteigts par šīm debatēm, tām sakoju. Sākumā es brīnījos, ko nozīmē deontological šis termins, jo uh, Esmu uh, 65 gadus lietojis angļu valodu, Un nekad šādu vārdu neesmu dzirdējis, un varbūt, ja pat tas ir angļu vārds, tad nezinu, ko tas nozīmē. Bet visas šīs eh, debatas balstās uz pieņēmumu, ka bankas un citas finanšu institūcijas ir pilnībā atbildīgas par tām problēmām, ar kurām mēs saskaramies. Mums vajadzētu varbūt atcerēties, ka tās nebija tikai bankas un finanšu institūcijas, kas eh, izraisīja šīs problēmas. Džimijs Kārters, Amerikas prezidents un viņa sekotājs Amerikā iesāk šīs problēmas regulējums, kas aicināja aizdevēju iestādes aizdot naudu tiem, kas nevarēja atmaksāt naudu. Tas radīja nekustamo īpašumu uh, burbuli, un pēc tam tam visam sakoja valstis Eiropā. Un, uh, Uh, palielināja vēl šo um, burbulu, un tas visas šīs uh, problēmas arī izraisīja. Protams, ka bankas un finanšu institūcijas uh, pieņēma muļķīgas lēpumus, bet tā nu tas ir. Valstu uzdevums ir noteikti monetāro politiku un uh, procentu likmes un regulēt finanšu tirgus. Uh, tas nav uh, valstu vai šī parlamenta vai šo komiteju ziņā uh, noteikt. Uh, noteikumus par atlīdzības griestiem finanšu institūcijās. Es gribēju piekrist Kroicman kungam un tādējādi viņu apvainot, bet viņam ir taisnība, tā ir uzņēmuma, kas nosaka uh, atlīdzības griestus, un tā nevar būt ne šī komiteja, ne šis parlaments, kas nosaka uh, nodokļu likmes. Es dzirdēju uh, diskusijas par to, kā uh, uzlikt uh, nodokļus, un tas viss, šī te ideja um, uh, par um, nodokļu uzlikšanu nav attaisnojama, un tas, ka mēs šeit šajā komitejā un parlamentā varam izlēmt par to, kādi nodokļi ir jāuzliek un kā tie jāiztērē, tas ir uh, skandalozi, ja ne absurdi. Un man tiešām ir ļoti uh, grūti atbalstīt Uh, priekšlikums, kas ir izteikts šajā ziņojumā, un neatbalsta arī kompromisa grozījumus. Paldies, dārgie kolēģi! Man uh, blakus ir grieķu valodas eksperts, kas saka, ka deantoloģija vārds uh, ir no senās grieķu valodas pārņemts. Un definīcija, uh, kāda ir vārnīca, ir uh, sekojuši. Uh, kopums noteikumiem uh, profesionālā jomā vai medicīniskā izpratnē. Tātad tas attiecas uz visām profesijām un arī uz finanšu sektorā strādājošiem. Tamas Mānekungs. Paldies, priekšsādājs kundze. Arī es gribētu ar angļu valodu izmantojot teikt madam Čer vai madam la prezident, lai arī bēļi saka madam le prezident. Bet, nu, priekšsādātājs kundze, es gribētu paust manu cieņu Kreutzmann kungs vairs nav zālē, bet tas nav saistīts ar to, ka viņš negribētu piedalīties diskusijās, bet gan ar to, ka viņam ir jādodas uz citu komiteju un viņam tur ir jāuzstājas. Tieši tādēļ viņš nav šeit zālē. Nu, par saturu runājot, gribu norādīt uz to, ka ir uzņēmumi, kas eh, ir eh, ļoti atbildīgi, tīpaši mazie vidējie Um, šie cilvēki ir zinām, viņiem var uzticēties, un ir tādi, kuriem tas ir pilnīgi vienalga, kas notiek, un viņi skatās tikai, lai algas tiktu izmaksātas, punkts viss. Es domāju, ka mums jāatcerojas tam uh, ceļam, ka jārunā, ka uzņēmēji dod ieguldījumu mūsu sociālajā tirgus ekonomikā, un viņiem ir šī atbildība uh, arī a, uh, a, algu a, veidā. Pirms brīža diskutēju par krīzu, kas ir atbildīga personu banku sektorā, un teikt, vai jūsu bonus ir uh, pamatoti. Viņš teica tā, mēs mūsu uzņēmumā uh, Vācijā un ASV maksājam bonus maksājums tikai tad, ja mēs klientu četrus gadus noturam, tātad nevis uzreiz, uh, tikai par ieguvumu vai arī par kādu produktu, kas ir iepirkts un pārdots un uh, peļņa gūta. Nē, tā ir cita pozīcija. Ilgtermiņā strādāt sadarboties ar partneriem, ar kuriem ilgi var strādāt ar partneriem, es domāju, ka tā ir pilnīgi cita nostāja. Un es domāju, ka tas ir nozīmīgi, jo ilgtermiņu un ilgtspējīgu uh, ilustrē, un to gribam uh, ievest arī citos sektoros. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs sektors, bet, uh, nu, par uh, summu mēs diez vai varam runāt, jo uh, daļturētāji ir viena daļa, un uh, darbinieki, ja tie uzņēmumā uzņems atbildību, tad viņi gribēs to noteikti izmantot, jo daži krīzē teica tā, tā nauda, kas mums ir, mēs tagad atsakamies un samazinām tās apjomu, un tad, kad izkļūsim no krīzes, tad uh, šī nauda atkal tiks uh, piemaksāta, jo mēs visi būsim um, labākā situācija, un tā ir pavisam cita politiska ideja. Un es domāju, ka tas ir saistīts arī ar ētisko atbildību. Salīdzināmība nav piemērojami ļoti atšķirīgās situācijās, un mums jāmudina uzņēmumi strādāt tā, lai tie uzņemtos ētisko atbildību, un viņi jāatbalsta. Tātad šī ideja ir lielā mērā ievērota, bet tautas partija ir iesniegus pāris grozījumus un domāju, ka ar tiem mēs šo ziņojumu vēl labāk sabalansējam. Uh, merci. Paldies. Morāku un ceļu un Delija kundze. Es domāju, ka mums ir laiks un mēs varam atļaut šādu runas kārtību. Lūdzu, Marēn kundze. Paldies, priekšsēdēs kundze. Man liekas, ka šis ziņojums kopā ir ļoti interesants šajā tornado un vētras laikā ekonomiskajā sektorā, kuru mēs vērojam pasaules līmenī. Un es uh, Piekrītu tam, ko teica Tomas Mans. Viņš to teica tikko, un Paskāls Legranī pirms brīža. Es domāju, ka vajadzētu novērst to, lai visi, nu, teiksim, tiktu uh, samest vienā katlā kā bandīti un, un slepkaunieki. Uh, Kā jā, jūs teicāt, ir ļoti dažādi viedokļi un deontoloģija un arī ētika ir ievērota arī uzņēmumu starpā un bankās arī. Noteikumi ir skaidri un saprotami no visu puses. Mums uh, jārespektē šīs, šie sektori ar viņu dinamiku, jo tie ir tie, kas veido darba vietas un darba vietas, tās ir algas, ko izmaksā strādniekiem, nodarbinātajiem šajās institūcijās, kas nozīmē, ka viņiem jāatstāja ir manevrēšanas iespējas. Jā, protams, ietvari, bet katrā gadījumā šie deontoloģijas noteikumi un ētiskie noteikumi, kas ir skaidri, uh, un novērst visu to, kas varētu būt pārāk pretrunīgs algu jomā un kas bremzētu ekonomisko izaugsmu, kas mums ir nepieciešama. Nedaudz regulācijas tas ir labi, bet pārspīlīgi tas būtu pretēji tam, ko vēlamies politiski sasniegt. Tagad par 16. Gromī, grozījumu personīgi es pieņemtu to pašu pozīciju, ko Granīkundze, un to pašu apsvērumu dēļ. Nākošā runātāja uh, Delīkundze. Es gribu teikt, ka pēc diviem gadiem vairāk nekā desmit miljonu uh, darbinieku zaudēs uh, darba vietas, un viņi neko īpaši nav prasījuši, un praktiski redzam, uh, praksa ir nepieļaujama, piemēram, bonusi, un tie pieauguši par 50% salīdzinot ar 2008. gadu, 2009. gadā 7 miljārdu eiro. Parīzē tikai miljārds eiro tiek izmaksāts. Tātad, nu, tas ir pārspīlēt. Un šeit mēs runājam par deontoloģiju. Tagad nākošais atsauci uz ASV. Es gribētu atgādināt tikai vienu lietu. 42. gadā Rūzvelt kungs ieviesa maksimālo ienākumu, tas ļāva samazināt nevienlīdzības starp bagātajiem un nabagajiem. Deontoloģijas jautājums ir arī tai, sociālā taisnīguma jautājums. Un šim projektam vajadzētu atteikties uz finanšu institūcijām, un futbolists varēsim skatīt nākošajā direktīvā. Paldies, nākošais runātais Klārka kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī īsti neuzpratu šīs uh, eh, debatas un šo te vārdu deontoloģiju, bet saskaņā ar A apsvērumu tur ir teikts, ka deontoloģija un uh, tāds kā riska pārvaldība un uh, Priekšsādātais kundze pārtrauc. Jā, bet uh, jūs lasāt lēnes ziņojumu. Es tagad runāju jūsu valodā, jums nav jāliek uh, austiņas, uh, bet jūs tagad lasāt lēnes ziņojumu, kas ir ziņojums, kas tiek skatīts uh, atbildīgajā komitejā, bet es mēģināju izskaidrot deontoloģiju, vai es drīkst turpināt. Ņemot vērā, ka deontoloģija tiek pieminēta šeit un uzklausot šīs debates, uh, droši vien uzņēmumiem būtu jāpieņem uh, padome un jāizraisa, uh, jāizdomā, tad, tad jāpiedāvā risinājumi, tā ir teikts. Tātad uh, viņiem teikt, kas uzņēmumiem ir jādara, un šai komitejai uh, strādāt pie tāda ietvara, kas eh, teiktu, kas jādara uzņēmumiem, tas, manuprāt, nav pieņemami. Ieteikumi jā, bet prasības nē. Paldies, vai kāds vēl vēlas uzstāties? Jā, lūdzu, nākošā runātāja. Rings kundze. Paldies, priekšstātais kundze, tikai viena piezīme. Daudzi argumenti ir izteikti un neatkārtošies. Proti viens aspekts, kas man tieši šai sakarā liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgs. Proti dzimuma līdztiesības aspekti, proti sievietes, kas šajā ziņojumā tiek minēts, to situācija tiek atainots, proti, ka komisijai vajadzētu uh, uh, savu lomu īstenot, proti veicinot sievietes uh, vadošās pozīcijās. Un es domāju, tieši ievērojot to, kas ir noticis finanšu un ekonomiskā krīze, tas ir aspekts, kuru mums vajadzētu arī ievērot un uh, līdzņemt šā uh, skat, ziņojuma izskatīšanā. Paldies! Priekšstādāji, paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Uh, Derosas kungs. Uh, thank you. Paldies. Uh, Man interesē šī diskusija par deontoloģiju un tas, ka tas nesot angļu vārds. Gribētu atgādināt Helmer kungam, ka angļu valoda, kas arī ir mana dzimtā valoda, kaut gan es esmu no īrijas, ka 50% no vārdiem, kurus jūs atradīsiet uh, angļu vārnīcā, ir cēlušies no franču valodas. Um, mais le, le français a quelques. Jā, nu, franču valoda ir zināms kopējs saknes ar grieķu valodu. Un kā mēs sakam, valoda ir mūsu kultūras vēstojums, kultūras mantojums. Un daudzas ir uh, celšās no latīņu valodas, nu vismaz vidusjūras reģionā, atsaucoties uz mūsu civilizāciju kas ir veidojusies ap vidusjūru un uh, būtu dažreiz liederīgi atcerēties dažas citas lietas. Vai vēl kāds lūdzu vēlas izteikties par šo jautājumu? Nē, liekas, nē. Tā tad dod vēlreiz vārdu mūsu referentam. Gribēju vienkārši pateikties uh, visiem par uh, to, ka piedalījāties šajās diskusijās. Un pāris piezīmes izteikšu. Protams, jautājumi, kādi tika izdoti par dažādiem uzņēmiem, kādi eksistē, protams, ka tas neskar pilnīgi viss, tas neskar, teiksim, maz uzņēmumu vadītāju vai vidēji. Mēs visi zinām, ka uh, viņu atalgojums nav stipri lielāks nekā viņu pašu darbinieku vai tikpat liels. Tātad tas tos uh, neskar. Un otra kārta. Uh, radīt likumdošanu vai nē. Mums ir diskusijas, mēs izteiksim mūsu atzinumu. Un jāzina, ko mēs gribam. Mm, Ievēlēt esam mm, no iedzīvotāju puses un mm, darbojamies ar visu, teiksim, likumdošanas kopumā Eiropas Savienībā tad, protams, kā nevajadzētu diskutēt šādā veidā. Bet jā, mēs uh, vērtējam, ka mums ir jāorganizē Eiropas Savienības uh, darbs un arī jāveido likumdošana, tad tā ir reprezentatīvā demokrātija, mēs esam cilvēku, iedzīvotāju pārstāvi, visādi citādi var atteikties no šiem plāniem. Bet es domāju, ka tas tā nav, jo šeit tikko tika izteikta piezīme, ka visu laiku tiek uzlikt nodokļi. Uh, Bet tas, ko es pat labāk redzu, ka a, Grieķijas iedzīvotājiem tiek uzlikts lielāks nodoklis, proti PVN a, plus nodoklis, bet netiek prasīts papildus nodoklis no tiem, kas a, ir a, radījuši šo situāciju. Un vēl viena piezīme, ko izteikšu, a, mēs a, diskutējam šeit, un tas ir diskutēts arī citu citās institūcijās daudz nozīmīgākās arī gan G20, 22 reizes. Tas nāk arī no noteikta Eiropas atbildīgo līmeni un arī vakar. Un, eh, ekonomikas un finanšu ministra tikšanās reizēs arī ASV tas tiek diskutēts, un līdz ar to mēs redzam, ka ir šī nepieciešamība. Jā, pieņemt lēmumus likumdošanas jomā visādi citādi būsim džungļu likuma varā. Neatbalstu, teiksim, to, esmu pret džungļu likumiem, pārāk daudz zinu, kā tas darbojas, un upuri aizvien ir vien un tie paši, proti tie, kas strādā vai kur saņem pensijas. Paldies par jūsu pienesuniem, konstruktīviem un pozitīviem. Tātad balsosim par šo atzinumu projektu rītdienas balsošanas sēns laikā un piegrie, pievērsīsimies septītajam punktam un došu vārdu Sergio Koferatī kungam. Atzinuma projekts ekonomikas monetāro lietu komiteja par valsts finanšu ilgtermiņu ilgtspējību ekonomikas atvesaļošanos apstākļos. Lūdzu, jums vārds referenti. Grazie, prezidente. Tanto voglio ringraziare. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sirsnīgs paldies. Paldies visiem tiem kolēģiem. kas izteica komentārus par uh, tekstu, iesniedzot dažādas grozījumus. Paldies arī par sadarbību. Ļoti priecājos par to. Gribētu teikt, ka lielākā daļa grozījumu, kas ir iesniegti, arī priekšsēdētājs kundze un arī citu kolēģi iesniegtie grozījumi, ir vērsti uz to, lai precizētu dažādas jomas vai papildinātu sākotnējo tekstu. Tie patiesi ir bijuši ļoti konstruktīvi Un, protams, tas noveda pie kompromisu izstrādes. būtiskākos elementus no grozījumiem ņēmām un piedāvājām arī uh, risinājumus. Es ceru, ka uh, tie ir uh, noveduši pie konverģences. Viena lieta, kas manā skatījumā nebija uh, akceptējam, tas ir Figueiredo kungas priekšlikums, jo viņai gluži vienkārši ir citi priekšstati par šo jautājumu, nu, principiāli, lai mēs mūs pareizi saprast. Protams, ka tas ir absolūti pieļaujami un, un, un, un likumīgi, nu, ka viedokļi ir atšķirīgi. Un tas ir saskanīgs arī, bet, nu, tā tas vienkārši ir alternatīvs jautājums, alternatīvu tekstam. Uh, kuru ir komentējuši un grozījuši citi kolēģi. Tātad līdz ar to gribu teikt, ka figurēdo konzes grozījumi nav akceptējami, akceptējami kopumā. Un gluži pretēji citi ir uh, apkopoti kompromisu grozījumos, un līdz ar to mēs varējām tā efektīvāk runāt. Noslēgumā gribu pieminēt uh, tikai vēl vienu aspektu. Uh, Šeit diskusijās, kuras esam īstenojuši, tikai divi ir tādi, nav īsti labi apkopējami. Sākotnēji es domāju, ka, tie, ka ir iespējams tos apkopot, bet tagad vairs neesmu tik ļoti pārliecināts. Nu, gluži konkrēti runa ir par C kompromisu un arī E kompromisu. mēs a, uh, neesam spējuši vienoties, lai gan a, uh, gribēju, bet tas ir tā principiāli C un E punktos. Tādēļ a, uh, atvainojiet, bet a, to laiku, kāds ir manā rīcībā, es izmantošu vēlreiz, lai īsi paskaidrot, kādēļ nepiekrītu. It īpaši uh, Jazlavieskas eh, kundzes priekšlikums. Tas ir jautājums, par kuru esam arī tikko runājuši. Tā tad, nu vēlreiz atgriežoties pie tā, ka ir divi kompromisi piedāvāti. Un acīm redzot, eh, ir nu, tāda ļoti skaidra iemesla, kādēļ tas eh, tā ir. It īpaši šajā krīzes situācijā, kas patiesi ir ļoti smaga un ar kuru mēs saskaramies, īpaši nozīmīgi, lai mūsu rīcībā būtu instrumenti, kas mums ļautu korekti sadalīt iegūtos līdzekļus. Tas ir fiskāls instruments un uh, arī uh, sociāli uh, saskanīgs. Un uh, kolektīvie līgumi ir ļoti nozīmīgi cilvēkiem, kas strādā, lai visi tie resursi, kas ir uh, paredzēti, kas uh, padara pilsoņu dzīvi uh, labāku, drošāku. Tātad vēlreiz pievērsīšos šim jautājumam. Bija tādas noteikti saistības, bet, nu, negribu runāt pilnīgi par visu, bija modalitātes. Un, manuprāt, ir nepieciešami uh, soļi, lai uzlabotu cilvēku situāciju, lai uzlabotu atalgojumu situāciju. Ir ārkārtīgi dažādi instrumenti uh, piedāvāt, lai šo jautājumu atrisināt, bet šis princips, ka ir uh, nepieciešams visiem veidot un radīt iespējami cieņas pilnu dzīvi, tas ir tas, ar ko viss strādā, valdības strādā, Un sociālais drošības jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tas praktiski ir uh, visu vainagojums. Un otra joma tās ir līguma uh, saistības, līguma jautājumi. Un šeit uh, ne tikai, teiksim, materiālās vērtības tiek aizstāvētas un arī labklājība Mēs šeit nerunājam īsti par atalgojumu, bet nu, praktiski viss pie tā arī tad uh, nonāk. Tātad uh, atalgojumam jāatbilst noteikts personas profesionalitātei, kas strādā, tāpat arī uh, paveiktā darba apjomam, kas tiek paveikts. Tas ir darba laiks, nostrādātās darba stundas un, protams, arī ražīgumam ražīgumam, ar kādu tiek veikts darbs ražīgums, kāds tiek sasniegt šos uzdevumus veicot, proti, nu viss kopā šīs personas paveiktais. Ir jābūt no nu, tādām ļoti skaidrām, skaidrai saiknē starp paveikto un atalgojumu. Un es domāju, ka tas ir princips, ko mm, visi var atbalstīt. Uh, Un tajā pašā laikā vēl ir šīs autonomās attiecības starp uzņēmēju un tiem, kas strādā. Jā, protams, tas vienmēr arī a, nozīmē, ka a, ir efektīvs a, darbs, ka efektīvs darbs tiek veikts, ka tiek a, korekti soļi īstenot. Tātad šajos kompromisos tiek izteikti kompromisi. Es negribu, teiksim, nu, tādas ļoti, ļoti noteikti saiknes šeit īstenot. Es domāju, ka tas neatbilst arī mūsu politiskai kultūrai un arī tai pieredzēji, kāda man ir bijusi pēdējo gadu laikā un, un arī kopumā. Nu, es uh, Līdz ar to esmu pateicis to, ko gribēju. Tātad, izņemot figureido kungas grozījums, varu a, praktiski atbalstīt visus pārējos iesniegtos grozījumus, a, cik tālu to pieeja ir pozitīva un to ļoti augstu novērtē. Paldies. Eh, merci, Michel Mer. Paldies, Helmer kungs, lūdzu. Liels paldies. Varbūt tagad man būtu jāvēršas pie jums priekšsē, jā, jāsaka priekšsētājs kundze. Liels paldies, ka varētu kungām par ļoti labi paveiktu darbu un skatot priekšlikumus un kompromisa grozījumus. Uh, ka šis grūzītājs ziņojums nosaka to, ka no vienas puses mums ir priekšā ļoti nopietna problēma un dalību valstīm ir eh, jāsakārto savu fiskālā politiku, lai varētu samazināt izdevumus, un tad mēs turpinām sakot, o, cits starpā jūs nevarat samazināt izmaksas tajā vai citā jomā. Īstenībā esmu pārliecināts, kā tad lielie ieguldījumi mēs šeit esam izdarījuši, lai atrisinātu ekonomiskās problēmas. Mēs šeit esam noteikuši divus mērķus. Uh, Mēs tos varam uzskatīt par vēlamiem, bet tie ir absolūti nesavietojami ar piekristām, ka lielākā daļa Eiropas Unības valdībām vajadzētu samazināt izdevumus, lai uzlabotu nodokļu situāciju, bet jūs nevarat teikt, ka mums ir jāsamazina izdevumi, lai uzlabotu fiskālo pozīciju un tad uzskaitīt sārakstu ar jomām, kur mēs nevaram samazināt izdevumus, un tā rezultātā mēs vienkārši pasakām, ka mēs nevaram vispār samazināt uh, izdevumus. Nu, tad vajadzētu tā kā lemt, vai nu mēs varam vai nevaram samazināt šos, šīs izmaksas, un kas īpaši mani um, pārsteidz šajos grozījumos ir jauns frāzes un mērķi, un šeit man rodas pilnīgi tāda Ziemassvētku eglīte, kur uh, locekļo īpaši kreisie deputāti arī var eh, šeit iekļaut visus savus eh, aktuālos jautājumus, izdekorēt to kā skaidrs Ziemassvētku eglīti. Viņi varētu jautāt šos jautājumus, jo īpaši laikā, kad dalību valstīm eh, fiskālie līdzekļi ir ārkārtīgi ierobežoti, tādējādi es īsti neredzu, kurš ir ziņojums esošajā versijā vai grozītā versijā. Es neredzu, kādu pozitīvu ieguldījumu tas vispār varētu sniegt. Un kāds var atrisināt problēmas un uh, problēmas, kādas pašlaik ir Eiropas pilsoņiem. Paldies, kolēģi, par šo komentāru. Handelkungs. Frau prezident. Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi. Es gribētu pieminēt trīs jautājumus, runājot par šo ziņojumu. Esmu pateicīgs referentam, ka viņš 9. pāntā saka, ka sociālās drošības sistēmas ir izrādījušās īpaši efektīvas krīzes apstākļos un nākotnes finansējums ir iespējams pamatojoties uz plašo finansējumu bāzi. Šajā sakarībā gribētu tomēr norādīt, ka šeit ir runa ne tikai par sistēmām, kas ir domāts sociālajai amortizācijai, Uh, un šeit uh, referentam par to būtu jādomā, piemēram, par uh, pensijām un par veselības apdrošināšanu. Tas te nav pieminēts šajā ziņojumā, varbūt, ka to vēl varētu iekļaut. Šajā kontekstā arī desmitais pāns ir jāskata. Es būtu gribējis, ja referents konkrētāk būtu norādījis uz to, ko Almūņas kungs nesen paziņoja šajā komitejā. Un uh, Uh, ko komisija ziņoja šai komitejai, proti, ka uh, pensionēšanās vecums ar 67 gadu, tātad 67 gados jau tagad ir daudzās dalībvalstīs realitāte un vēl tālāka um, paaugstināšana arī var būt vajadzīga, lai uh, sakārtotu budžetu. Tātad uh, nevar būt tā, ka cilvēki uh, maksā par budžetu sanāciju, budžetu sakārtošanu. Trešā piezīme ļoti vispārīgi referents kritizēja Ilgas Figurēdo, mans kolēģis e, jums. Es gribētu norādīt uz vienu vājo punktu šeit šajā kritikā, un es pat gribētu teikt, ka tā ir nepamatota. Devītajā grozījumā ir skaidri rakstīts, uh, ko ir iesniegusi Ilga Figurēdo, ka. Uh, kvalitatīvu un visiem pieejamu uh, sabiedrisko pakalpojumu izstrāde uh, šeit ir vajadzīga. Es gribētu norādīt, ka ANO sociālo lietu komiteja tieši saistībā ar pasaules nabadzību uh, vēl nesen kritizēja, ka sociālās sistēmas uh, un visiem pieejamu iestāžu uh, izveidi ir ļoti būtisks aspekts nabadzības apkarošanā, un tāpēc referentam vajadzētu saistībā ar nabadzības un sociālās izstumtības gadu arī šo aspektu iekļaut šajā savā ziņojumā. Paldies! Merci. Euh. Paldies! Jasloveckas kundze, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Daudz vienkāršāk būtu teikt Dana, nevis uzvārdā man taukt. Daudz vienkāršāk teikt ir Dana. Es zinu, ka mans uzvārds ir ļoti sarežģīts. To grūti izrunāt. Jā, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Koferatī kunga atzinumā tiek minēts arī komisijas paziņojums. Šeit runājot par finan valsts finanšu ilgtermiņu, ilgtspējību, par valsts finanšu likviditāti, to, ka jūs neuzstājat uz to, kas veicina ekonomisko izaugsmi, atsauc arī uz iedzīvotāju novecošanos. un arī profesionālā darba laika pagarināšana, arī pauģu solidaritāte, valsts finanšu izsekojamība un arī pensiju jautājumi. Šie ir aktuāli jautājumi, tādēļ nācu klajā ar deviņiem grozījumiem. Piemēram, runājot par uh, pensiju sistēmu reformu, jūs runājat par diviem pīlāriem. Es piedāvāju trīs pīlārus valsts finanses, tirgu un arī uh, darbinieku atalgojumu sistēmu vai darbinieku investīciju sistēmu, kas varētu finansēt šos, šīs pensijas un arī par imigrācijas politiku. Jūs sakāt, ka tas varētu būt uh, risinājums, lai mazinātu demogrāfiskās problēmas dalību valstīs. Es atkal uzskatu, ka mums vajadzētu daudz labāk izmantot uh, cilvēku resursus, bagātinātos, nemeklēt tikai risinājumus uh, šajā imigrācijas uh, ceļā. Cits starpā uzsveru arī uz vēl vienu ļoti svarīgu punktu. Jo īpaši šeit runāja par uh, valsts finanšu izsekojamību, kas cits starpā ir arī saistīta ar uh, esošajām un nākotnes saistībām, tieši sociālām saistībām. Esmu pateicīga par sadarbību ar jums, godētais kungs. Lieliska sadarbība. Koferatī kungs ir izstrādājis sešas kompromisa grozījumus, un visos šajos kompromisa grozījumos jūs piedāvājat to pašu risinājumu, ko mēs. Sadiet uz trim grozījumiem ABD Mēs tos pilnībā varam akceptēt, ņemot vērā citu kompromisu tekstu, CEF. Daži no šiem grozījumiem ir pretrunā mūsu grupas vadlīniju, tādēļ arī nevaram atbalstīt tos. Par C kompromisu mēs nevaram to pieņemt, nevaram pieņemt atsauc uz nodokļu politiku, kas aizsargā algas, pensijas un bezdarbnieku pabalstus. Jums teicāt, ka jums ir grūti saprast, kādēļ mēs neatbalstām šo grozījumu. Es to paskaidrošu, bet tieši par ērunājot, e mēs nevaram apstiprināt atsauci uz atbalstu šiem vienlīdzīgai atlīdzībai, jo es gribētu zināt, kā tad ir vienlīdzīgas atlīdzības definīcija. Šāda veida tekstu var interpretēt ļoti dažādi, un tas var radīt lielu hausu. Un par F kompromisu atsauc uz piedāvāto finanšu politiku, jo īpaši uz valsts finansēm kas tiktu balstītas uz uh, nacionālo ienākumu pārdāli, tas ir nepieņemami. Krīze ir norādījusi uz to, ka valstīs, kur uh, izmaiņas tika ieviestas tieši cits starpā arī pensiju sistēmā, uh, šīs valstis daudz vieglāk šķērso šo krīzes periodu. Mums drīzāk vajadzētu meklēt tādus risinājumus, kas nemazina uh, pensionāru dzīves līmeni. Gluži otrādi jāuzlabo šis dzīves līmenis, īstenojot dažādas izmaiņu reformas. Baidos, ka tas, ko jūs piedāvājat, iesaldēt uh, esošos principus, tas būtu ļoti bīstami gan ekonomikai, gan labumkuvējiem. Tādēļ Mēs nevaram sniegt savu piekrišanu šiem trim kompromisiem. Ceru, atb ka esmu atbildējis jūs jautājumiem. Paldies! Vīrs kundze. Thank you. Ma kasutan võimalust ja räägin. Paldies. Runāšu savā dzimtajā valodā. Pateicos Koferatī kungam par šo atzinumu. Man jāteic, ka 99% no šī dokumenta ir ļoti labi izsvērts teksts. Mūsu politiskā grupa atbalstīja šo atzinumu. Nu, mēs uzskatām, ka mums ir uh, jāpieno mūsu ekonomiskās atvesuļošanās politika kopā ar pasākumiem ciņā pret bezdarbu. Tas tiesa, ka daudz kvalitīvu darbu vietu, arī palielinās investīciju efektivitāti un paziņojumi šajā atzinumā, kur tiek runāts par fiskālo, par nodokļu politiku. Viss šī, viss teiktais ir ļoti loģisks. Nevaru īsti neko teikt par kompromisiem, jo balsojums notiks rītdien, tad jau mēs redzēsim, bet man ir viens jautājums. Lislīnas kundze nāca klajā ar dažiem grozījumiem, un es nevaru saprast, kādēļ koferatī kungs nav pieņēmis ceturto grozījumu. Šis grozījums ir ļoti līdzīgs viņa paša idejām. Uh, Jāteic, ka šis grozījums patiesībā precizē kooperatīku un gīdējus. Paldies! Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Šķiet, ka nē. Tādā gadījumā komisijas pārstāvim, un te savu kungs, lūdzu. Um, I, first of all, I would like to... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pirmkārt gribētu atbalstīt Kofrātī kunga sagatavoto atzinumu. Es to vērtēju atzinīgi. Mūsuprāt, tas sniedz ļoti piemērotus signālus. Diemžēl man nebija vēl iespēja skatīt kompromisu grozījumus. Gribēju tikai eh, runāt par eh, iepriekš iesniegtajiem grozījumiem. Protams, mēs atbalstām to, ka uzsvars tiek likts uz eh, finanšu, tātad uz valsts finanšu sakārtošanas nepieciešamību, jo īpaši ņemot vērā novecošanu un tas īpaši ir uzsvērts dažos no uh, koferātī kunga iesniegtiem grozījumiem. Tas ir ļoti būtiski. Iepriekšējās diskusijās uh, īpaši uzmanība tika pievērsta algai. Mēs uh, domājam par to, kāda politika šeit būtu vērtīga, lai īstermiņā novērstu līdzsvaru trūkumu. Un zināmā mērā mēs piekrītam arī šim te faktam, ka algām būtu jāņem vērā ražīguma uh, rādītāji un ko Kaferatī kungs jau arī ieteica, uh, to mēs atbalstām. Jo, protams, ka uh, algām ir jābūt atkarīgām no ražīguma rādītājiem. Un, protams, mēs nevaram piekrist eh, tam, kas tika piedāvāts pret eh, stabilitātes un izaugsmas paktu, jo tas ir ļoti būtisks instruments, lai saskaņotu politikas Un tas man ir jāsaka šajā brīdī priekšādātais kundze. Referentkungam vērts lūdzu. Paldies. Paldies. Priekšsēdētāji. Nu, žēl, Helmer, Helmer kungs vairs nav klāt, es gribēju viņu nomierināt. Es nevēlējos šeit izveidot tādu Ziemassvētku eglīti, kurš kat, kur katrs varētu piekarināt savu bumbiņu jo manā kultūrā vispār nav šāds Ziemassvētku eglītes. Ir tikai silīte, kur tiek atnesis dažādas dāvanas, kur mēs godinām tikko piedzimušo bērnu. Un organizēt šādu silīti ir daudz sarežģītāk nekā izveidot Ziemassvētku eglīti, jo pie silītes ir jāizvēlās personāži. Un es mēģināju tieši to arī šeit panākt. Mēģinot novērst, un to saka arī Hendel kungam, atsaukties uz īsiem termiņiem. Jo, nu, dzīvē ir nepieciešama redzējums nākotnē. Protams, ka mēs varam uzsākt pasākums tūlīt, nekavējoties, kur ir, bet kuriem ir jābūt efektīviem arī ilgtermiņā. Cīņa pret nabadzību, sociālo izslēgtību. Nu, protams, ka es tam visam piekrītu, bet es uzskatu, ka šīs jautājums ir jāizolē un tie ir jāskatā uh, protams, ar tā simbolisko vērtību, un tas ir jāskata vairāk iniciatīvu kontekstā. kuras, protams, mēs nevaram atrisināt vienu gadu laikā, bet uh, kaut kādā šī gada laikā ir jāskatās, varbūt jāsver uh, vieni jautājumi un mazāk citi. bija jābūt konsekventiem arī ar 2020 stratēģiju. Un tas nav nejauši, ka paredzamības jautājums ir tāds jautājums, kas aizvien ir aktuāls. Un arī sociālajie politiskie pārstāvi. Daudz runājuši par šiem jautājumiem pēdējo gadu laikā. Tas tiesa, ka arī labklājības samazinājums vairākās dalību valstīs, tas var apšaubīt uh, arī pensiju sistēmu dzīvot spēju, un šīs pensijas sistēmas ir viens no svarīgākajiem ekonomiskiem sociāliem pīlāriem, jo īpaši tas un tajā vecajā Eiropā, kur ir ļoti spēcīgs šīs uh, sistēmas aizsardzības tradīcijas, kas ir labklājības valsts pamatā. Es runāju par diviem pīlāriem. Nevis tādēļ, ka man būtu cits viedoklis, kurš atšķirtos no jūsu. Tas tiesa, ka cilvēkiem Varbūt dažādas šīs uh, līguma saistības un tam līdzīgi, bet es runāju par šiem diviem pīlāriem, lai cilvēki varētu izvēlēties, lai viņi varētu, piemēram, izvēlēties vienu banku, līdzos visu ietaupījums vienā bankā, lai tur veidot savu pensiju, vai arī uh, izvēlēties tādu kolektīvu risinājumu, kad reiz ir kāds atlīd, atlīdzības palielinājums, pieaugums, tad daļa no šiem resursiem arī tiek paredzēts pensiju fondam. Es mēģināju uzsvērt. Nu, vēl jau mums jau dažas stundas priekšā mēs varam rast kāds risinājums. Jūs runājāt par fiskālo politiku, lai aizsargātu algas, tehniskas saiknes. Lai aizsargātu algas, ir, protams, nepieciešama spēcīga fiskālā politika. Es nevēlos tagad aprakstīt kādu īpašu mehānismu. Uh, jo tie atšķiras dažādās valstīs. Es vēlējos šeit vienkārši aprobežoties ar principu noteikšanu, un tad balsoties uz šī principu, protams, mēs varam šaubīties, bet aizdomīgi, bet es gribēju palikt tikai principu līmenī. Piemēram, atlīdzību, vienlīdzīgas atlīdzības. Atlīdzības līmenis, protams, mēs varam dažādi definēt, kas tad ir vienlīdzīgs un kas nav. Uh, Un katrā valstī, ņemot vērā tās vēsturī, arī attiecības ar devēju ņēmēju, attiecības ar valsti, uzņēmumu. Viss šīs vienlīdzības jautājums ir jāatrisina arī skatoties, kā tad ir praksa katrā valstī. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt šo saikni starp darbu un atlīdzību. Tāpat kā šī saikne starp darbu un produktivitāti, kas arī leģitimizē darbu un tā efektivitāti. Par 19. groziņu 4. punktu jums taisnība. Nu, tur tiek labāk skaidrots tas, ko es vēlējos pateikt. Varbūt tik tiešām uh, ir kāds sajukums, bet es pilnībā piekrītu šim grozījumam. Paldies! Domāju, tagad to vīrī kundze ir apmierināta dzirdēto. Balsojums notiks rīt. Tagad astotais darba kārtības punkts. Došu vārdu Paskālai Grunī, pirmai viedokļa apmaiņai par iniciatīvu ziņojumu, kur tā ir izstrādājusi par nestandarta darba līgumiem, nodrošinātie profesionālie virzieni, elastīgums un jaunas sociālā dialoga formas. Lūdzu, referents kundze. Vārds jums. uz pirmo jūsu ziņojumu prezentāciju. Zidonta. Donc, euh... Paldies, priekšstādās kundze. Tātad eh, šis eh, ziņojums eh, ir sastādīts brīdī, kas ir pēc krīzes. Un praktiski tas jau arī pirms tā bija aktuāls. Tas ir saistīts ar bezdarba līmeni, un es domāju, ka mums ir jāturpina pārdomāt par to, kā izkļūt no krīdes, kā uzlabot sociālo uh, modeli Eiropā. Ir īpaši, kas skar nodarbinātību, ilgtspējumu nodarbinātību, sociālo aizsardzību un sociālos sasniegums. Es domāju, ka mums ir jāspēcina uh, politika attiecību uz labākām darba vietām, labāku informāciju, darba tirkus piemērošanai un jācīnās pret tā atstumtība no darba tirgus pēc iespējas izšķēri spēcīgāk, apņēmīgāk. Tātad mēs runājam par atipiskiem darba līgumiem un runājot par to pieaugumu, to skaitu pieaugumu. Tīpaši, es domāju, šajā krīzes laikā man liekas, ka nozīmīgi ir runāt par šiem jautājumiem un par to, ko nes šie līgumi, kā tie ietekmē darbiniekus, kas strādā ar šiem līgumiem. Padomu komisija turpina strādāt a, ar šiem jautājumiem un a, arī raugās par a, e, ieviešanu. It īpaši runājot par šo m, elastu drošumu, jeb drošības jautājumiem. Runājot par darba tirgu un par to, ka stabilizējas primārā tirgus darbņēmēja situācija. Un savukārt sekundārā darba tirgu pieauga to darbinieku skaits, kas atrodas tādā sarežģītā situācijā nedrošā. Tātad trīs savstarpēji saistītas daļas. Sākumā tipiskie tipveidu projekti, Un es domāju, ka runājot par šiem līgumiem, jāsaglabā labā praksa, kāda ir gūta citās dalību valstīs, piemēram, piemērs par Dāniju, kā arī stiprināt to pozīciju, kādā ir darbinieki, ieviešot aktīvas politikas, kas dara drošāk šo jauno tendenci. Un arī šie netipiskie, atipiskie uh, līgumi. Tiem ir dažādas uh, formas, jo ne visās dalībvalstīs formas ir vienādas. Un, protams, arī jākonstatē, ka šie netipiskie, atipiskie kontrakti, līgumi tie skar uh, tos cilvēkus, kas atrodas bezdarba situācijā, jo jā, uh, rūpējas par tiem, uh, kas ir. Uh, zaudējuši darbu, lai viņi pēc iespējas ātrāk uh, atkal iegūtu uh, darbu, jo statistika rāda, jo ilgāk cilvēks uh, ir mm, bez aktivitātes, jo sarežģītāk ir atgriezties strādāšanas režīmā. Pat ja mēs runājam par šiem atipiskajiem kontraktiem, tad ir ļoti nozīmīgi saglabāt nodarbinātīgu pat šādā veidā. Un tā ir iespēja arī cīnīties pret nelegālo darbu, ko mēs redzam, ka tas vēl eksistē nu, nedaudz visur Eiropas Savienībā. Un tagad otra daļa ir elektrošanas un profesionālā attīstība, elektrošība. Tas skar uzņēmums un tas ir fakts elastīgai darba līguma ir instruments, ko dalība valstīs izmanto. Un tas ir jautājums tādā, tādā um, uzticības um, jautājumā. Dažkārt netiek pieņemti uh, darbā cilvēki vai atteikts viņiem darbs, uh, jo uh, ir tāds bažas, ka nevarēs ilgtermiņā šos līgumus vai darba attiecības uzturēt. Tas ir ļoti žēl, ka tas ir tā, un mums ir jādara viss, lai uh, tendence būtu gluži pretēji un lai uzņēmumi un arī bezdarbnieki varētu atgriezties pie darba attiecībām ar dažādiem līgumiem. Es domāju, ka LS drošības stratēģija un tās enerģiski īstenošana var palīdzēt uzņēmumiem. Ir jāatceras tas, ka beztermiņa darba līgums ir tas, uh, kas eh, ir atbalstāms eh, visās darba attiecībās, izņemot, ja ir kāda izvēle, proti, ja, nu, teiksim, lai atbilst ģimenes dzīves eh, prasībām, jeb apmācības prasībām, darbinieks izšķirs par nepilnu darba slodzi un, un jāsamazina šo netipisko vai ļoti netipisko līgumu skaits jo tie eksistē, un jālīdzsvaro to, un jālīdzsvaro darbinieku tiesības un sociālā aizsardzība. Šai sociālai aizsardzībai jābūt atbilstošai. Un tad trešā daļa. Tas ir sociālais dialogs. Es domāju, ka sociālo partneru loma ir īpaši nozīmīga dažādās dalību valstīs uh, nav viens un tas pats līmenis sasniegts sociālā dialoga sekmēšanā, tas ir jāstiprina. Un mēs redzam, uh, ka tas skar gan šo uh, līgumu jautājumi, jautājumu un mūsu skatījumā tam jātiek uh, mūsu komitejā aktīvi iztirzātam, jāuzlabo sociālais dialogs, jāpanāk, lai tas būtu labākā līmenī visās dalību valstīs. Nu, šobrīd tas ir tas, ko gribēju teikt. Paldies! Paldies referentes kundzei! Mēs uh, turpināsim tādā inovatīvā veidā strādāt Jo realitāte, ja atcerēsieties, tad eh, pirmais pētījums, eh, kas eh, tika prezentēts, tas bija iepriekšējā sasākuma beigās, tam vajadzēja būt šai vadlīnijai jo tik daudz bija tajā tādu dažādu stimulējošu elementu mūsu darbībai. Un es domāju, ka balstoties uz šo pētījumu, mēs gribējām sastādīt šo iniciatīvu ziņojumu. Es domāju, ka jūs varējāt izmantot šos materiālus un, protams, arī kolēģi, kas ir, tie varēs atsaukties, jo šeit ir tādi ļoti konkrēti elementi. Tagad pievēršoties reformām un uh, jaunām tendencēm tās ir, nu, burtiski klauvējušas pie mūsu turvīm un mums ir jā, jā, jāintegrē tās darbās tie divi pētījumi, kas ir paveikti. Un pirms uh, turpināt izstrādāt uh, šos priekšlikumus, uh, uh, došu Eirofonda pārstāvei vārdu, lai tā varētu prezentēt uh, šos pētījumus biletes kundze. Tā viņa pārstāv šo Eirofondu un šos ziņojumus. Un uh, dokumenti ir izdalīti. Tā tad dod vārdu tagad uh, biletes kundzei. Desmit minūtes atgādināšu jums. Uh, Šie divi pētījumi ir par netis, netipiskām un ļoti netipiskām līguma formām. Un otrs pētījums ir par Eiropas darba apstākļu uh, novērojumiem un izvērtējumu. Tātad Belets kontroli jums desmit minūtes laika. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies par eh, to, ka mēs varam prezentēt šos pētījumus. Un es gribēju jau sākumā nospraust šo pētījumu robežas. Proti, mēs skatījām ļoti netipiskus eh, darba līguma veidus, darba attiecību veidus un centāmies skatīt eh, šos te ļoti um, specifiskos eh, darba tirgus segmentus. Šie, tas ir tas, šis tas zaļais trīs stūrs, un šeit mēs skatījām ļoti īstermiņa uh, un konkrēta īstermiņa uh, darba līgumus. Tas bija mazākā seši mēneši. Tie ir tādi arī uh, darba līgumi par līdz desmit stundām, tātad un arī dežūras kontrakti. Un tādi, tie ir tādi ļoti specifiski, netipiski darba attiecību veidi un darba līguma veidi. Ko es gribētu teikt? Kāpēc uh, vajadzētu skatīt šādus jautājumus, ja lielākā daļa darbinieku uh, atrodas standarta darba attiecībās. Vienā no mūsu pētījumiem mēs redzam, ka 76% no darbiniekiem uh, strādā balstoties uz pastāvīgiem ilgtermiņa darba līgumiem. Tātad kāpēc skatīt šo te ļoti nelielo darba tirkus segmentu? Šeit ir vairāk iemesli. Viens no iemesliem, un referentes kundze jau to teica, ir tas, ka tendences ir tādas, ka šādas darba attiecības ieņem aizvien svarīgāku lomu, tātad ļoti straujas pieaugums tiek novērtots. Vēl viens aspekts ir tas, ka nodarbinābības eh, apstākļi ir diezgan sarežģīti šiem strādniekiem, un šeit ir vairāk iemeslu. Pirmkārt, un mēs to jau redzējām, ir tas, ka sociālās aizsardzības schēmas nav paredzētas šādiem ļoti īpatnējiem darba attiecību veidiem un darba līgumiem. Uh, Un šeit eh, ļoti nozīmīga loma ir ES līmeņa sociālajiem partneriem, kur ir īpašas vienošanās par uh, pagaidu darba attiecībām un īstermiņa darba attiecībām, kas uh, ir Eiropas līmenī, un tad tās tiek ieviestas nacionālajā līmenī. Otrs aspekts, kāpēc šis uh, ļoti netipiskais darba attiecību veids eh, ir eh, būtisks, ir tas, ka arotbiedrību pārstāvji un šādu darbinieku pārstāvniecība nav uh, eh, pietiekama attīstīta. Un tas ir tieši tāpēc, ka ir šāds te darba attiecības. Un tāpēc, ka geogrāfiski uh, Uh, darbinieki atrodas tur, kur viņi atrodas. Tātad šeit ir jāatbalsta vairāk sociālie partneri. Tas ir būtiski ne tikai tajās dalību valstīs, kas uh, ienāca Eiropā 2004. gadā un vēlāk, bet mēs redzam, ka ir satraucošas uh, zīmes arī tādā valstī kā Dānija, piemēram, kur arotbiedrībām ir zināmas grūtības pārstāvēt plašo darbinieku skaitu un a, aktivitāte arī samazinās dalības aktivitāte arotbiedrībās, un tas varētu apdraudēt arotbiedrības kā leģitīmu partneri šajās te LS drošības diskusijās pat Dānijā. Trešais punkts ir, saka runātāji, ka vēl uh, joprojām netiek pietiekami uh, kontrolētas nodarbinātības tiesību ieviešanas noteikumu. Un tieši tāpēc, ka ir pārāk maz darbinieku uh, šai kontrolē dalību valstīs. Tātad, ņemot vērā, cik neliela iedzīvotāja daļa ir šīs darba tirgus daļa, kāpēc uh, tātad tas ir nabadzības risks vai um, nabadzības risks arī strādājošo vidu, un tas ir īpašs arī konkrēts aspekts, kur mēs vērtējam uh, bet tas nav tik daudz uh, algas dēļ pat šajā ļoti netipiskajā darbatiecību veidā, kas ir risks un apdraudējums, tas ir drīzāk šīs ilgtermiņa aspekts. Tas vairāk ir šis te fakts, ka šāda veida ļoti netipiskas darba attiecības nevar nodrošinātu cilvēkiem tiesības uz pensiju, uz veselības apdrošināšanu, uz bezdarbnieku pabalstu, un tā ir uh, ļoti būzi, būtiska problēma šajā te mini darba vietu schēmā Vācijā, jo tur veselības apdrošināšana nav obligāta, un uh, darba ņēmēji uh, tad viņiem ir jāiegādājas privātā veselības apdrošināšana, un šeit izmaksas ir ļoti augstas. Un atkal, šeit šis pats darba attiecība veids nav šis te riska faktors. Jā, šie darbinieki varbūt ir vairāk uh, riska situācijā, bet šeit atkal tas ir uh, šis ilgstošais uzkrātais risks, jo viņiem nav bijusi sociālā aizsardzība ilgāku laiku, uh, Uh, un tāpēc cilvēki, kas strādā šādās darba attiecībās, ilgtermiņā saskars ar riskiem. Un tad uh, šīs te problēmas var parādīties ilgāku laiku pēc tam, kad cilvēks ir strādājis šādā darba uh, attiecībās. Runājot par elastrošību. Es gribēju minēt tikai divus punktus. Kas ir uh, drošība no vienas puses un kas ir elastība no otras puses? No daudziem mūsu pētījumiem izriet, ka uh, elastība un drošība uzkrājas. Tātad jums ir zema izglītība, zema uh, kvalifikācija, jūs strādājat uh, darbā, kur ir zema alga, un tie ir visi tie elementi, kas uh, apdraud jūsu darba vietas drošību. Bet visi šo drošības vai nedrošības jautājumu neskat vienādi. Piemēram, ja mēs raugāmies uz Portugāles pētījumu, kas tika īstenots Un šajā pētījumā tika jautāts darbiniekiem, vai viņi jūtas droši par savu darba vietu. Un jā, protams, ka e, strādnieki, kas strādā ilgtermiņa darba attiecībās, jūtās daudz uh, drošāk nekā tie strādnieki, kas strādā mazāk par 34 stundām. Un tie, kas ma strādā mazāk par 15 nedēļām, viņi atkal jūtas diezgan droši. Un šeit varbūt eh, ir eh, iespējams teikt, ka eh, kāds no šiem strādniekiem ir izvēlējies šādu darba attiecību veidu, kas nav tipisks. Jo īpaši, kad raugāmies uz izvēli, attiecībā uz sievietēm, kuras mēģina apkopot savu darbu un uh, arī savus mātes pienākumus. Šāda veida drošība ļoti relatīva. Un ne tikai tādēļ, arī ņemot vērā ne tikai līgumus, bet arī sociālo kontekstu Nīderlandē, piemēram, netipiski līgumi ne, nenozīmē, ka esat nedrošā situācijā, jums salīdzinot ar citām valstīm, citām sabiedrībām. Vēlreiz, kas ir elastība? Mm, darbdevēja organizācijas dažkārt tiek kāriķētas, jo tās it kā vēlas elastību, daudz vairāk elastības. Mēs redzējām mūsu pētījumā, ka bija vairāki no darba devēja organizācijas Eiropā, kuras uzskatīja, ka varētu būt arī zināmi ierobežojumi attiecībā uz uzņēmu interesi, attiecībā uz elstīgu. Mēs to redzējām Ungārijā, Luksemburgā un arī paši Čehijā, kur uh, darba devēja ļoti pretē, pretojās tam, uzskatīja, ka um, puslodes elastība, vai pareizāk skotu, palielinot puslodzi, nestandarta šīs puslodes nosacījums, tam varētu būt ļoti negatīva ieteikuma. Tas varētu maksāt ļoti dārgu uzņēmumam, un tas nebūtu pietiekami efektīvi nec darba ņēmējiem, nec arī uzņēmumam. Priekšsēdētāja lūdzu runātāju noslēgt savu uzstāšanos. Jā, secinājumi. Galvenokārt vēlamies uzsvērt to, ka Pat, jā, ir. Pat, ja ir nepieciešams politikas, tad ir jānodrošina šī novē, preventīvā politika. Varētu nodrošināt, ka cilvēki pārāk uh, agri neatstāja skolas, lai viņi būtu pietiekami kvalificēti, uh, Tas Kēles drošības politika ir arī jāizvedo ilgtermiņā un ir jāraugās, kas notiek pēc uh, līguma noslēgšanas ar darbiniekiem. Un tad koordinētas politikas ir jāizveido sociālajiem partneriem. Sociālajiem partneriem jābūt arī iespējai raudzīties uz vietējo līmeni un Jāsniedz jau vietējā līmenī atbildes uz šādu veidu darbiniekiem un situācijām. Nu, tas varbūt ir neliels tikai tāds eh, darba spēka segments, bet tas pieaug. Paldies! Liels paldies! Un tagad otrā daļa viedokļa apmaiņai. Tagad uzklausījām referentes eh, prezentāciju un sociālo partneru vārdā vispirms vārds tiek dots Business of Europe Maksim Serutī kungs. Tas ir uh, sociālo lietu ģenerāldirektors. Lūdzu, jums 5 minūtes. priekšsētājs kundas, dāmas kungi deputāti. Mums ir arī liels prieks būt šeit. Paldies par uzaicinājumu. Mēs tiešām augstu novērtējam dialogu ar šo komiteju un vēlos uzsvērt to, kā manus ievad, galvenos ievadvārdus. Daži komentāri. Nu, ir saistīti ar ziņojumu. Viņas sniedz prezentāciju. Un vēlos teikt, ka Ziņojums izsārāts līdzsvaroti. Tas atspoguļo dažādas situācijas dalību valstīs, un šis atspoguļojums ļoti precīzs, labs sākuma punkts. Īpaši varam būt priecīgi par to, ka ziņojumā ir uzsvērta nepieciešamība arī veicināt uh, radošumu, uh, darba vietu izveidošanu. Nu, arī sasaucoties ar Eiropas Savienības 22 stratēģiju un arī Business Europe veids arī aprēķinus par iespējamām sekām, mm, kā varētu radīt jaunas darba vietas, veicinot ekonomisko izaugsmu. Šodien 1%, 2% ekonomisko izaugsme mēs paredzam vairāku miljonu darba vietu izveidi. Tas ir ļoti svarīgi ņemot vērā sošo krīzes situāciju, un ziņojumā ir arī likts uzsvars uz nepieciešamību izveidot uh, tādu vīdi, kur uzņēmē vēlētos atvērt aizvien jauns uzņēmumus, arī mazināt administratīvo slogu maziem vidējiem uzņēmumiem, arī vienkāršot uh, formalitātes, lai, piemēram, pieņemt darbā jaunus darbiniekus. Arī varam augstu vērtēt uzsvēru, kāds ir likts uz elas drošību, lai dalība valsts varētu īstenot elas drošību savā situācijā, savā kontekstā. Augstu vērtējam arī to, ka ziņojumā tiek noteikts, ka elas drošība ir tikpat svarīga. Vēl jo svarīgāk tādēļ, kad uh, darba tirgu viss notiek labi, bet arī tad, kad ir kāds problēmas. ļoti nepieciešama šī ielas drošība, jo mums nāk saskaties ar šīm grūtībām un arī krīzes, kā ar visus uh, darba devējs uzņēmums Eiropā un arī konsultācijās ar darba devējiem. Mēs varbūt esam arī ierobežojuši to darbu vietu skaitu, kas ir uh, slēgt krīzes laikā, ja paredzot tādus nestandarta līgumus. Svarīgākie nacionālo reformu aspekti būtu palīdzēt uzņēmumiem, lai viņi varētu piemēroties tirgus izmaiņām, ir ļoti svarīgi. Arī vairāk investēt apmācībā un izglītībā. Tādēļ atsaucos šeit arī uz Eurofound datiem. Publicēt pagājušajā gadā tika teikts, ka trīs ceturto no uzņēmumiem jau sistemātiski paredz apmācības Tas ir ļoti svarīgs elements, jo apmācības tiek nopietni īstenots uzņēmumos. Mums ļoti svarīgi uzsvērt arī individuālo cilvēku motivāciju, lai viņš varētu aizvien iemācīties ko jaunu, piemēroties darba tirgumu. Es arī vēlētos reaģēt uz ziņojumu kur tiek teikts, ka sociālajiem partneriem jāspēlē nopietna loma. Protams, mēs to augstu vērtējam, uzskatām, ka tas ir labs piemērs arī darba devēja ņēmēja organizācijām rast labāku situāciju, lai uzlabotu situāciju darba tirgu. Arī pavisam nesen noslēdzām sarunas par pamatu lēmumu, ticībā uz iekļaujošiem darba tirgiem. Un tam būs ļoti pozitīva ieteikuma dalība valstīs. Tas arī uh, sniegs ieguldījumu debatēs par nacionālajām reformām. Viens elements 25. martā Uh, trīspusējā sociālā samitā mēs runāsim par šiem risinājumiem. Un tiešām arī var uzteikt šo Eiropas sociālo partneru sasniegumu, un tas norāda mūsu vēlmes sniegt savu ieguldījumu. Tad vēl citi komentāri cībā uz darba tirgus drošību. Iepriekšējā runātāja teica jau par šo jautājumu dažus komentārus. Manuprāt, ir ļoti svarīgi cilvēkiem saglabāt savu nodarbinātību un arī paredzēt jaunas uh, darbiegošanas veidu. Tur arī ir nepieciešama apmācība izglītība. Vēl, manuprāt, ļoti svarīgs aspekts ir rast veidu, kā veicināt un stiprināt arī mobilitāti nodarbinātības tirgū. Un arī šeit elastīgi darba līguma ir ļoti svarīgs uh, aspekts, un tas, kā ziņojums uh, apskata elastīgi darba līgumus, jo īpaši uh, lī, šādu līgumu kvalificēšanu kā netipiskus, manuprāt, vai nestandarta, tas ir kļūdaini. Kā teica kolēģi, ka 76% no pastāv, pastāv, šiem līgumiem ir pastāvīgiem līgumi. Es dokumentā lasīju, ka vairāk nekā 50% šo līgumu būtu pastāvīgi līgumi, un tas atspoguļo realitāti darba tirgumu. Elastība ir izplatījusies, un to vajadzētu veicināt, nevajadzētu ierobežot. Divu secinājumu. Pirmais secinājums par jauniešu vietu darba tirgu. Tā ir absolūta prioritāte. 21,4% uh, jaunieši pastāvēt darba tirgu un uh, ļoti, viens no septiņiem jauniešiem ļoti ātri pamet skolu, un tas ir aktuāla problēma, ņemot vērā sabiedrības novecošanos. Vēlos uzsvērt arī to, ka dati, kāda ir mūsu rīcībā, norāda uz to, ka tā dzīves stili individualizējas un šie e, līgumi, elastīgie līgumi arī vairāk atbilst cilvēku vajadzībām, preferencēm. Veikt arī pie pētījuma 80% darbinieku, kur tika aptaujāt, viņi bija ļoti apmierināti ar saviem darba nosacījumiem. 56% pustots darbinieki izvēlas tieši šādu veidu līgumus, un uh, svarīgākais ir tas, ka mēs rodam veidus, kā mazināt uh, šo atšķirību starp uh, elastīgiem nodarbinātības veidiem un pastāvīgiem līgumiem, jo šī segmentācija darba tirgu ir ļoti liels šķērslis darba vietu izveidēji. Valstīs, kur elastīgi nodarbinātības veidi tiek skatīti pozitīvi, kā piemēram Nīderlandē vai Dānijā, uh, tad tās ir tieši tās valstis, kurām ir tādi darba tirgi, kur uh, uh, cilvēki, kur strādā ar dažādiem nodarbinātības veidiem, viņiem ir vienādas tiesības. Paldies! Si pour uh, la CES, je donne uh, la parole au... Paldies! Un tagad Žēl Dekajo. Arī jums 5 minūtes laika. Ja jūs jau sapratāt, ka mūsu referente trīs daļās um, prezentēja um, savus pārdomus par netipiskajiem uh, līgumiem, sociālo dialogu un uh, jaunajām uh, tendencēm elastrošībā. Nu, tagad uzklausīsim jūs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, ka uh, ielūdzāt mūs izteikt mūsu viedokli. Pirmā piezīme. <coughs> Ir daudz jautājumu. Ko dos šis lai, uh, ziņojums Eiropas līmenī? Nu, kāda liederība tam būs institūcijās Eiropas Savienībā? Es domāju, ka mums ir nu, tāds diezgan tāds, tāds neskaidrs jautājums arī attiecībā uz ambīciju jām par uh, netipiskiem darba līgumiem un elastrošumu. Elastrošums ir ļoti komplekss jautājums, tas nav vienkārši. No vienas puses tās ir diskusijas tādā vispārīgā līmenī un arī specifiskā līmenī. Ir dažādi sarežģīti punkti un tie ir ļoti plaši. Nu, tas tā ievadam. Otrs ievada punkts - elastrošums. Par to tiek diskutēts bet netipiskie uh, kontrakti ir ārkārtīgi izplatījušies, un cilvēki krīzē miljoniem ir nonākuši bezdarbā, piemēram, būvniecībā līdz 30% no viņiem ir uh, vai nu bezdarba situācijā, vai pagaidu līguma nodarbinātībā. Par, tikko runāju par to, ka ir ļoti liels tāds trauslums darba tirgu. Un uh, kur tad ir šo institūciju loma? Tā kā Eiropas parlamentam tam jāatbild. Un uh, jāatcina valsts uzņemties zinām daļu iesaistas un atbildības. Un uh, arī ziņojumā par to tiek runāts. Uh, tāds uh, netipisko kontraktu daudzums un elastrošums. Uh, Ļoti grūti ir saprast, kāds tad ir, nu, teiksim, mērķis šai, šai, šai darbībai. Tagad par netipisko darba līgumu nozīmi. Situācija ir ļoti nopietna. Francijā obnaka kunga grāmata iznāk un viņš raksta par šo a, netipisko darbu. viņš ir eh, piekritis ar līgumam divpus stundu uh, eh, darbam dienā. Mēs jau esam tādā ārkārtīgi dramatiskā situācijā, ļoti sarežģītā. Un tātad vai nu akceptē šādu darba formu, vai mēģina uh, atrast kaut kādu citu sociālo attiecību formu. Tātad pirmais netipiskais darbs ļoti nozīmīgs jautājums. Uh, šie darba līgumi, bet tam jātiek paskatītam padziļināti. Un otrs jautājums - elastrošums. Šeit bija diskusija par Dublins jautājumiem. Nu, jāatsaucas uz tādu plašāku skaidrību. Uh, Pirmā atbildība par elastrošumu Eiropas Savienībā ir pielietot sociālās drošības jautājumus visās Eiropas Savienības valstīs. Es domāju, ka Eiropas parlamenta arotbiedrība, mūsu partneru atbildība ir ar sociālajiem partneriem strādāt. Nelegālais darbs ir problēma. Un to mēs redzam arī Grieķijas gadījumā ar krīzi jāroda visi jā, instrumenti, lai uh, nelegālo darbu novērst. Celtniecībā tiek īstenots dažādas in, uh, eh, iniciatīvas. Tātad ir absolūti nepieciešams, lai Eiropas Savienība aktīvi dar darbotos, lai struktūra fonda, sociālajā fonda tiek izmantot, lai uh, sociālā politika un šie, šī tiesiskuma valsts. Uh, dažās valstīs līdz 40% ir um, nelegālā darba tirgu iegūti. Tagad elastrošums. Mēs runājam jau gadiem ilgi par šiem jautājumiem, netipiskiem līgumiem un uh, algas uh, elastīgumu. Nu, tas ir eksistenciāli jau no 19. gadsimta sociālajās attie attiecībās. Uh, tas nav jauns koncepts, par to ir uh, daudz sarunas par darba laiku ilgušas un vestas. Uh, tika runāts eh, par eh, daļai bezdarbu, par apmācību, izglītību. Mēs redzam, ka ir dažādi parametri, kas eh, var mainīt situāciju, bet kur tad ir šī problēma un kur ir uz drošumu problēma? Arī Dānijā, iekļaujot Dāniju, jo arī tur tiek diskutēts. Situācija tāda, ka mēs esam, teiksim, krīzes sarunu uh, laikā, un šis pārejas uh, laiks ļoti uh, garš. Un cik tālu var aizsargāt darb, bezdarbniekus? Tā šī pārejas fāze uh, ļoti gara ir ilga šajā krīzes jautājumā. Un visi elementi, par kuriem es šodien runāju un uh, piemintos, tas ir uh, sociālā partneru ziņojumos. Viņi saka, jāsamazina bezdarbs tādā būtiskā veidā samazinot šo pārējais fāzi, un tas ir ārkārtīgi sarežģīti šo pārējais fāzi vēl pārvaldīt. Kādēļ? Tādēļ, ka tas ir ļoti dārgi. Elas drošība pārējais fāzē pieprasa uh, finansējumu un pārdalījumu, kas ir ļoti liels. Ja mēs rīkosimies tā, it kā šīs problēmas nebūtu, tad varam būt mierīgi, jo sociālajie partneri, bet ko tad viņi eh, pārvaldīs pārējais laikā? Kāda tad ir līdzekļi, lai eh, šo pārēju nodrošinātu? Jā, protams, mēs varam skatīties katrā valstī, kādas ir šīs sarunas, bet skatoties Eiropas līmenī, mums ir uh, jā, mm, novērš uh, tas, ka uh, mutētu sociālajie un uh, kohēzijas fondi. Eiropas uh, Savienībā, ja mēs vēlamies uh, dot uh, valstīm instruments, lai pārvarētu uh, sarežģīto situāciju. Dažās valstīs situācija ir ļoti sarežģīta, un dažās valstīs nemaz nav šāda sociālā dialoga starp nodarbinātajiem un arotbiedrībām. Mums ir jāstiprina mūsu rīcībā esošie instrumenti, un, protams, Eiropas Savienības līmenī ir jābūt reālai politikai. Uh, Un ja mēs paliekam šajā LS drošumā vienkārši rakstītā līmenī, es redzu, kas notiek uh, Eiropā, nu praktiski nav nekāda rakstveida dokumenta. Nu, tā tad par kvalitātes produktiem runājot, tie arī tiek bieži uh, atsaucas produkti un ražot uh, dažkārt arī ārpus uh, es. Tātad runājot par sociālo partneru kopīgiem dokumentiem, koncepts ir ārkārtīgi nozīmīgs. Ar jāapvieno visi spēki, visi centieni, un arī atteikšanās elementam jābūt ļoti spēcīgam, un arotbiedrībām jābūt spēcīgām. Mēs nevaram vienkāršot pievērsties visam, kon, kon, visām diskusijām. Ja nebūs tāda pamatīga diskusija, nebūs virzības uz priekšu. Paldies! Priekšsādātāji nu atgādināšu deputātiem to, ka šis ir iniciatīvas ziņojums, un jums ir taisnība, ka esat norūpējušies par to, kāda būs tā ietekme. Bet, nu, uh, tas ir parlamentāro sarunu rezultāts. Mūsu komiteja vērtē to kā nozīmīgu. Un ka šīs kolektīvās diskusijas uh, ir nozīmīgas, un komisijai ir jāizsaka iniciatīvas uh, valstoties uz mūsu priekšlikumiem. Tā ir uh, procedūra iniciatīvas ziņojumam, kas uh, dod iespēju balstoties uz uh, lēmēm, kas tiek pieņemta Eiropas parlamentā, sākt darbu komisijā, izteikt uh, iniciatīvas. Uh, par jautājumiem, kas mūsu skatījumā ir nozīmīgi. Tagad par elastrošumu. Atgādināšu tikai to, ka no sākotnēji šis ziņojums, jeb iemesls, kādēļ tas ir radies, ir pētījums un secinājumi, kādi tika mums prezentēti par uh, jaunas uh, dar, darba līguma formu uh, ietekmu uz uh, darba tirgu Eiropas Savienībā. To izstrādāja uh, Labor Asociados un eh, Eiropas eh, darba akadēmijas speciālisti. Un mēs eh, vienojāmies par to, ka elektrošums netika pieminēts virsrakstā. Starp politiskajām grupām tika diskutēts, un tad tas arī tika ietverts Tātad mūsu pašu starpā tas ir tāds politiski diskusija rezultāts. Nu, tas tik tālu, cik gribēju jums teikt un atgādināt situāciju. Tātad varam tagad pievērsties diskusijām. Pirmais, eh, Handelkungs, pēc tam Elizabete Linna. Es piekrītu daudzam, ko referenti ir teikusi savā ziņojumā, bet eh, ne jau visam. Visā citādi mums nevajadzētu diskutēt. Man ir piecas piezīmes. Par viņas mutiskajiem izteikumiem eh, es eh, varu teikt to, ka es lielā mērā viņai piekrītu, ka ņemot vērā nākotnes nodarbinātības stratēģiju, mums vajadzētu runāt ne tikai par augstvērtīgām, eh, kvalitatīvām darbvietām, bet ilgtermiņu darbvietām. Tādas vajadzētu radīt. Uh, Un ja mēs esam vienisprātis ar referentu šajā jautājumā, tad es gribētu ieteikt to tā arī nosaukt uh, re, ziņojumā. 13. pantā tad vajadzētu to piebilst, lai skaidrāk to pateikt. Otrā piezīme. Runājot par elas drošības un nodarbinātības stratēģijas eh, bilanci par tās izvērtējumu, ziņojumā pietrūkst tas, ka eh, šī stratēģija pēdējos gados ir novedusi pie tā, ka netibiskie un nedrošie darba eh, attiecību īpatsvars ir pieaudzis līdz par 60%, un tas nav nekas pozitīvs, jo īpaši saistībā ar šo te elastrošību. Tur ir vairāk elastības nekā drošības. Un šeit 14. pantā būtu labi to uh, piebilst, tā konkrēti to arī nosaucot. Ja mēs nonākam pie šāda secinājuma, tad 15. pantā elastrošības jautājums šajā aspektā elastrošība ir iespējami tikai, ja aizvien vairāk darbinieku tiek iesaistīti šādās darba attiecībās. Ceturtā piezīme. Es uh, domāju, ka mums būtu uh, jāuzlabo to tiesības, kur strādā, pamatojoties uz šādām uh, netipiskām darba attiecībām, bet es nedomāju, ka tā kā tas ir 29. pantā, pārmest šeit sociālajiem partneriem šo aspektu. Šajā uh, pāntā vajadzētu uh, teikt, ka komisijai un nacionālajām valdībām būtu kaut kas jādara, uh, lai to cilvēku tiesības, kur strādā netipiskās darba apstākļos, tiktu uzlabotas. Šeit ir um, ai, darbinieku nosūtīšanas direktīva, un tur ir uh, zināmi nosacījumi, kas tiek pārkāpt un ne tikai Vācijā. Un tāpēc šeit ir vajadzīgs papildinājums. Piecai, piektā piezīme. 32. pantā ir eh, runa par to, ka darba kotlīguma ir izrādījušies par efektīvu nodarbinātības saglabāšanas instrumentu. Un eh, atsaucoties uz pēdējo trīs dienu diskusiju, ar kur Eiropas komisija eh, vēlas uh, apspiest īstermiņa darba no, apstākļu ieviešanu Vācijā. Šeit gribētu minēt, ka ne tikai darba koplīgumi, bet arī uh, citi uh, līgumi ir izvēdījušies kā efektīvi uh, instrumenti, lai krīzē nodrošinātu un aizstāvētu darba vietas. Tā ir tāda īsa piezīme, ir virkni citu piezīmju, uh, kurus, uh, kuras. Uh, var izteikt par šo ziņojumu, un tad to mēs darīsim arī grozījuma iesniegšanas ietvaros. Jā, paldies, un tagad es lūkšu uh, uh, runātājiem nedaudz īsāk izteikties, jo es gribētu uh, ielūgtajām vēlreiz izteikties, un mums ir vēl viens darba kārtības punkts - Līnas kundze, un pēc tam Harkins kundze. Paldies! Daži īsi komentāri mūsu runātājiem. Būtu interesanti uzzināt, uh, Jūs runājāt par eh, to, ka bieži vien cilvēki izvēl šos netipiskos līgumus. Gribētu zināt, cik bieži eh, tā ir tiešām cilvēka izvēle. Jūs par to jau runājāt. Un arī es zinu, ka dažās dalību valstīs uh, Daudz no šiem netipiskiem uh, līgumiem ir tādi, kur cilvēki var nopelnīt vairāk nekā šajos ilgtermiņa līgumos, piemēram, konsultantu un tā tālāk. Tad, tad varbūt jūs par to varētu vairāk pastāstīt. Vēl viens interesants punkts bija tas, ka arotbiedrības par to runāja. Uh, par nereglamentēto darbu. Ja mēs eh, atceltu netipiskos līgumus, tad vai būtu vairāk netipiskā darba vai mazāk? Un tad referentei. Ceturtais pāns. Aizsardzība darbiniekiem, kas strādā netipiskos darba attiecībās. Šeit es gribētu skaidrojumu no jums, ko jūs ar to tieši domājat. Septītajā pāntā mums jau ir eh, darba laika Tātad pagāja darbinieku aģentūru likumdošana un ir ļoti pareizi, ka jūs prasāt, lai tas tiktu ieviests. 14. pāntā atkal gribētu lūgt skaidrojumu. Jūs sakāt garantēt drošību, garantēt eh, minimālos ieņēmumus, vai par to jūs šeit runājat? Eh, Tātad nevis par minimālo algu, bet par minimālajiem ieņēmumiem. 16. pantā jūs sakāt, ka uh, uzņēmumi neuztic darba tirgumu. Un šeit arī gribētu lūgt skaidrojumu, ko tieši jūs ar to domājat, ka uzņēmumi neuztic starp tirgumu. Un visbeidzot, 18. pantā, manuprāt, tas ir pārāk asi formulēts. Jūs sakāt, ka uh, nosoda pastāvīgu darba līguma aizstāšanu ar netipisku līguma veidiem. Es domāju, ka šis formulējums ir pārāk asi un uh, varbūt mēs varētu izveidot grozījumu, kas vājinātu nedaudz šo te formulējumu. Paldies! Paldies, Harkins kundze, pēc tam Koferatī kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze, un paldies tiem, uh, kas mums šodien sniedz šeit prezentācijas. Vispirms eh, referentei paldies par eh, darbu pie šī ziņojuma un tikai daži komentāri attiecībā uz uh, referentu. Otrajā pantā jūs runājat par atvērto koordinācijas metodu, kas ir izšķirošs um, instruments un varbūt mums vajadzētu kaut kur norādīt, ka tas ir ļoti efektīvs instruments. Jūs runājat, ja nemaldos, 4. pantā par to, ka Eh, šeit ir eh, dažādas darba tirgus reformas prioritātes, un šeit mēs varētu kaut ko par veselību un drošību pieminēt, jo saskaņā ar uh, ziņojumu tiek teikts, ka netipiskās darba attiecībās uh, strādājošie vairāk saskars ar šiem riskiem, un par to mēs varētu runāt. Desmitajā pantā piekrīt par agrā iejaukšanos, un jūs runājat par individu uh, uh tiesībām uz atbalstu, un uh, lai viņi varētu uh, uzlabot savu nodarbināmību ar apmācību un tā tālāk. Un ja mēs ņemam to kontekstā, ko sociālajie partneri mums teica, uh, tad šīs pārējais periods uh, kļūst aizvien ilgāks un ilgāks. Es piekrītu par mūža izglītību, bet viena no lietām, kas uh, šajā ziņojumā ir, ir uh, šie te darbinieki, kas strādā netipiskās darba attiecībās, aizvien mazāk iesaistās apmācībā. Un vēl ir ļoti grūti salīdzināt uh, Dažādas lietas, jo situācija dalība valstīs ir atšķirīga, un tāpēc ir ļoti grūti izvēlēties tādu saskaņotu pieeju šeit. Par netipiskajiem darba līgumiem, ņemot vērā, ka šāda veida darbs un nodarbinātība pavisam nesen tikai ir tā pamatīgi attīstījusies, tad eh, noteikti ir jāaizsargā darba ņēmēja tiesības, lai pielāgotos šiem te jaunajiem darba veidiem. Uh, jo daudzas aizsardzības normas ir saistītas ar uh, pastāvīgiem uh, darba apstākļiem, un tāpēc mums ir jāskat šis aspekts. Un man bija interesanti uzzināt par situāciju Dānijā un uh, arotbiedrību lomu tur, un ref, referenta saka, ka arotbiedrībām šeit ir grūti rīkoties, ņemot vērā netipiskos darba līgumus Un tiek runāts arī par to, ka šie cilvēki saņem mazākas algas, un ja mēs runājam par 2020. gada stratēģiju un par nabadzības samazināšanu, eh, tātad, ja mēs vēlamies eh, samazināt eh, šos procentus, mums ir jāpievēršas arī netipiskajiem darba apstākļiem. Un tagad par ziņojumu atkal par ļoti netipisko darbu, un uh, izlasīšu tikai šo daļu, proti, ka šī situācija ir tāda, kurā visi ir zaudētāji, un tas mums ir jāpaturprātā. Vispēcot bija interesanti uzklausīt pēdējos divus runātājus Business Europe un sociālos partnerus par elastrošību. Un mums tika teikts, ka nodarbinātība ir jāpaukstina un jāļauj cilvēkiem izmantot iespējas, bet jāapzinās, ka šīs iespējas ir arī ierobežotas. To grib piebilst. Un sociālajā partneri teica, ka ir reāli iespēja, ka šī te elastdrošības no eh, ideja vispār eh, tiks noraidīta. Tātad šeit ir milzīga plaisa starp abām šīm situācijām. Un referents savā ziņojumā saka, ka gan elastdrošība, uh, elastība un e, drošība, tā tad nav sastarpēji izslēdzošas lietas. Es tiešām gribētu, lai tas tā būtu, bet es neesmu pilnīgi pārliecināta, ka tas vienmēr tā ir. Paldies! Paldies! Es slēgšu runātāju sarakstu. Pieci kolēģi vēlas izteikties, un es gribētu, lai visi varētu izteikties. Koferatīkungs un pēc tam Kornelson kundze. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsēdētājs kundze! kolēģis priekšlikumā. Es saprotu šo pamatdomu, tā ir ļoti nozīmīga. Domāju, ka mūsu diskusijās ir panākts progress. Arī attiecībā uz diskusijām, kādas bija iepriekš. ir problēmas, un mēs nevaram visu tikai novelt uz kolēģis grunī pleciem tām tiek bieži runāts. Tādēļ pāris tādas vispārējas piezīmes. Un, protams, grozījums iesniegšu arī pēc tam. Vairāk kārt tika uzsvērts, ka netipiskie līgumi ir nozīmīgi, jo personas tad var izvēlēties, bet es tā nedomāju. Es nedomāju, ka tā ir īstenībā un patiesība. Divi noteikumi ir, lai cilvēks varētu izvēlēties. Pirmkārt, lai viņš apzinātos, kā tas ir, un uh, ir nepieciešama arī zināta uh, informētība. Pētījumi rāda, ka lie, uh, nu, praktiski vairākums netipisko darba līgumu nav domāts patiesi profesionāļiem. Runājot arī par apmācības iespējām, tā noteikti nav tā īstā un labā joma. Un otrs jautājums. Lai varētu izvēlēties, jābūt piedāvājumam. Tātad vairāk piedāvājumu nekā pieprasījumu. Tas bija toreiz, kad tas tika ieviests Eiropas Savienības valstīs un kad šie netipiskie darba līgumi tika ieviesti. Bet tagad ir krīzes laiks un pāris punkti ir ļoti nozīmīgi. Referenti par tiem arī runāja, proti sankcijas. Uh, tiem, kas aizvieto tradicionālos līgumus ar netipiskajiem. Mēs runājam par nodarbinātajiem, mēs runājam par izmaksām, kādas ir uzņēmumam un kādas tiek samazināts. Mēs to nevaram akceptēt. Nevaram akceptēt to kā pozitīvu uzņēmēju rīcību. Domāju, ka ir pienācis īstais laiks, lai atgrieztos pie diskusijas kas jau šeit reiz bija, proti par elastrošumu. Es domāju, ka šeit mēs īsti nerunājam par šīm patiesajām lietām. Ir tāda noteikti principa mūsu rīcībā. Un man rodas iespēja iespējas, ka nodarbinātības apstākļi kļūst aizvien ļaunāk un ne tikai nacionālai instrumenti tiek uh, izmantoti, lai nu, vismazāko iespēju uh, īstenot, bet vienkārši uh, noteikti tāda rīcība un attieksme tiek izmantot un aizvien plašāk. Līdz ar to jautājums ir, vai uh, um, tas izplašinās. Un tad, kad mēs paplašināt diskutēsim, padzināt diskutēsim, tad vēlreiz pievērsīsimies tam. Tagad par skolu sistēmu tai jābūt pieejamai. Tā jābūt uh, saistībai arī ar uh, zināmām uh, saistībām, bet ja mēs runājam par netipiskajām darba attiecībām, tad ir ļoti maz iespēja tālākai apmācībai, un tas praktiski ir uzņēmuma uh, labas gribas jautājums arī darbņēmēji, darbņēmējs labas gribas jautājums, bet es nedomāju, ka šī labā griba būtu tik ļoti plaši izplatīta. Tātad no vienas puses uzņēmumi grib efektīvu darbu, bet ja viņi investē, tad viņi, protams, ir ieinteresēti pastāvīgās, nevis at, darba attiecībās, nevis fragmentētās darba attiecībās. Un otrs. Uh, nosacījumi. Ja nespēsim visās uh, valstīs panākt universālu darba tiesību atzīšanu un šo universālo sociālo aizsardzību, tad netipiskie darba līgumi, neatkarīgi no mūsu gribas, saglabās šo ļoti ierobežotā instrumenta raksturi viņus tikai ļoti tā plaši instrumentalizēs. Nu, nebūs nekāda tāda praša, plaša tiesība, kas būs atzīts attiecībā uz cilvēkiem ar netipiskiem nodarbinātības apstākļiem, kas nozīmē tikai to, ka samaksāsies izmaksas. Ja nav tiesība, tad eh, tas tad arī eh, uzņēmējiem tas ir interesants, un viņi eh, praktiski mēģinās tikai aizvien vairāk netipisku darba līgumu pielietot netipiskie līgumi tiek plaši izmantot attiecībā uz jauniem cilvēkiem, un uh, līguma struktūra likumdošanā daudzās valstīs nozīmē to, ka šajā situācijā tiek uh, samazināti, teiksim, tādi drošības jautājumi arī attiecībā uz vecāku gadu gājumu cilvēkiem, kas kaut kad pārtrauc būt aktīvi darba tirgū. Arī par sociālo aizsardzību runājot Dažiem ir beztermiņa darba līgums. Beigās viņi saņem atbilstošu pensiju, un citi, kas tādu pašu uh, skaitu gadu nostrādā, bet vienmēr uh, viens pēc otra turpinājušies netipiskie darba līgumi, viņu gadījumā uh, aizsardzība ir daudz mazākā apmērā, un it īpaši jaunie cilvēki. Viņi saskarsies ar šīm problēmām. Un tas, protams, varētu novest pie attiecīgas izturēšanās. Es nezinu, kā tas uz sociālo kohēziju uh, atsauksies. Un pēdējais punkts - sociālais dialogs. Piekrīt tam, ka šis dialogs jāstiprina, bet ir viena problēma - reprezentativitāte, arotbiedrības un arī uzņēmēju organizācijas. par tām runājot, lai pārstāvētu šādu nodarbinātības veidu, tas ir kas cits nekā tradicionālais uh, veids. Kā tad varētu šeit sociālo dialogu stiprināt? Šeit ir vajadzīgi citi instrumenti. Paldies! Kornelijos kundze, un tad, ja jūs pārāk ilgi uzstāsieties, tad, diemžēl, ierobežošu jūsu uzstāšanās laiku. Kornelijos kundze. Yeah. Atypical contracts mean that there should also Nestanpat līguma nozīmē to arī, ka varbūt arī ilgtermiņa līgums, un tas iet kopā arī ar tipisku darbu pārdali, kur uh, vīrietis pelna naudu un uh, sieviete darbojas ģimenes lietām. Es domāju, ka tas būs viens no lielākajiem izaicinājumiem sabiedrībām sievietēm un vīriešiem, kuri var strādāt. Mums būs nepieciešams, lai viņi varētu strādāt, un būs arī nepieciešami vairāk cilvēki, kas nodarboties tieši ar aprūpi. Elastīgs darba stundas, puslodes ir ļoti labs instruments, lai varētu atbildēt šo izaicinājumu. Divi partneri, kur strādā divi, trīs dienas nedēļā, jau strādā vienu dienu vairāk nekā viens vīrietis, kurš strādās pilnu slodzi, un viņiem ir arī laika aprūpēt bērnus un vecākus. Un man tāds tipiskākais darba elastība, kāda būtu paredzēta darba devējiem, tas, protams, būtu ļoti labi, bet bieži vien šī elastība tiek eh, izmantota kā vienkārši aitrunas, lai eh, eksploatētu darbinieks. Līdz ar to mūsu uzdevums kā politiķiem ir aizsargāt eh, darba ņēmējus pēc iespējas vairāk un nodrošināt arī viņiem vislielāko elastības, elastības iespēju. Katlīnas kundze, es arī vēlētos dzirdēt, ko jūs varat ieteikt, lai mēs varētu nodrošināt šādai sardzību. Paldies! Paldies, Figueiredo kundze, un pēc tam Tomas Mankungs. Obrigada. Eu sei que estas questões. Liels paldies! Zinu, ka šie jautājumi par nestandārta darbu, stādot līgumiem, elas drošība, elastība, nu, tas netiek interpretēts vienādi visās valstīs. Tāpat laikā man ir jāteic, ka, kas attiecas uz uh, Portugāli, tad um, šī nestandarta darba vai nekonvencionālā darba popularitāte ļoti cieši saistīta ar, ar daudz um, nestabilizā, ne, nestabilāku uh, profesionālo situāciju, un tas palielina arī dažkārt um, negadījums darbā, bieži vien arī darba trūkumu, jo īpaši no tāds ir jaunieši un sievietes, kuriem šodien reti izdodas atrast pastāvīgu darbu, un to mūsu valstī sauc par elas drošību. Manā valstī lielākā darba, darba ņēmēja saka, nē, mēs nevēlamies šo elas drošību, mēs gribam strādāt, mēs gribam tiesības, mēs gribam darbu, kur rezultātā tiek atzīts mūsu darbs, lai mēs varētu saņemt algas, lai mēs varētu izkļūt no nabadzības. Saņemt tādu algu, kas mums ļautu arī izdzīvot un tāpēc laikā respektējot cilvēku tiesības, bet notiek pretējais. Mums ir eh, tāda sistēma, kas tikai vairo šāda, šādu nestabilu darbu, un elas drošība tiek izprast tieši šādā veidā negatīvi. Tādējādi arī šis nestandarta darba līgumi, nekonvencionālie darba veidi arī tādējādi tiek samazināts darba uh, drošības nosacījumu, un jautājums ir, kā uz to visu atbildēt, kā reaģēt. Tāpat laikā arī pieaug bezdarbs. Vēl viena lieta. Un šis desmitais punkts referents saka, ka svarīgākais ir cīnīties pret be bezdarbu, ka labāk ir strādāt darbu, pat ja tas ir nestabils, bet tas ir tieši tas, ko mēs darām, un es to nevaru pieņemt, tas ir nepieņemami. Uh, bezdarbs pieaug, un tas ir vienkārši atruna, lai darbinieks varētu pieņemt vienalga kādas uh, darbus. Mums varētu pat bez tiesībām Tomas Manam, pēc tam Arēns kundze, pēc tam es. Un tādējādi arī būsim noslēguši runātāju sarakstu. Lūdzu, mana kungs. Paldies, uh, priekšsādātājs kundze. Protams, tas nav vienkārši, bet mēs dzirdējām, ka. Kā Tātad mēs esam sapratuši, ka referenti ir sastādījis ļoti labu ziņojumu, par ko mums ir jārunā, bet jāizsakās īsi, un paskāl mēs noteikti iesniegsim grozījums, un tas Hedvēl kungs tikko izgāja, bet viņš teica, ka viņš nāks sot atpakaļ. 14. pantā m, mm, tika jau teikts, ka mums ir jāpanāk līdzsvars starp elastību un drošību. Uh, Ola Kristensens uh, sastāv ziņojumu un uh, mēs cerams panāksim kompromisu tur un tur uh, šāds mēģinājums tiek izdarīts un cerams, ka tas izdosies. Hendēla kungs, jūs runājāt, ka 29. punktā nesot pieņemami, kas tur ir teikts,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 Tātad tajos netipiskajos darba līgumos situācija tāda, ka tie kļūst praktiski par tiem titis, tipiskajiem un drošības aspekts samazinās. Un tas ir tas, ko arī Paskal teica. 19. punktā ir skaidrs. Mēs grib, gribam kopā, lai Eiropas sociālais modelis tiktu realizēts, bet īstenošana ir nacionālā kompetence. Tā ir atšķirīga ar dažādām prioritātēm, bet pamatdoma ir tā pareizā. Un 19. punktā šīs kopējas regulējums Eiropas sociālajiem modeliem tiek noteikts. Un es domāju, ka tas jau arī ir nozīmīgi. 29. atzinīga vērtējums jābūt tādā situācijā, lai mēs tādas uh, ātras investīcijas varētu īstenot, jo bieži esam uh, kavējušies. Uh, investīcija fonds Eiropā, jā, tas ir nozīmīgi, bet tas tikai viens mikrokredīti. Tikko to kopā pieņēmām. Bieži vien tas nav pasākums, kuru iedomājamies, lai rīkotos profilaktiski. Domāju, ka šajā jomā mums jāstrādā ne tikai radoši, bet arī izmantot pasākums, lai no ISF šos pasākums atbalstītu. Un domāju, ka pāris uh, grozījums varam iesniegt, lai būtu tuvāki nekā tikai šie kritiskie vārdi, bet es domāju, ka uh, Paskāla to ļoti skaidri integrēs savā ziņojumā. Paldies! Paldies tagad Morānas kundze, lūdzu. Paldies priekšsādātājs kundze. Es gribēju pateikties Grunī kundzei par uh, izstrādāto dokumentu. Tas ir ļoti tāds pamatīgs, uh, sarežģīts. Jo no vienas puses mēs runājam par tādu ļoti jūtīgu tematu, kas uh, mainās ļoti ātri, Un jautājums, kas atspoguļo to krīzi, ar kuru saskaramies. Un gribu uzsvērt uh, trīs punktus. Pirmais par netipisko uh, eh, līgumu problēmām. Domāju, ka apkopojot tās dažādās situācijas, par kurām tiek runāts šeit ziņojumā, varbūt, ka mēs varētu pievienot uh, arī tos gadījumus, kas uh, atbilst jaunu darba organizācijām. Uh, tie ir uh, par tādām nodarbināto grupām, par to netiek rakstīts šeit. Bet tas varētu būt kas interesants, tā varētu būt jauna uh, līguma forma arī. Tā, piemēram, 5. un 17. Uh, punktā par modernu darba organizāciju. Uh, Uh, tiek uh, runāts uh, par to, ka ir nepieciešams tādas, tādu precizējumu arī distants darbām. Jo tas arī ir saistīts ar dažādām problēmām, vai darba laiks, vai veselības jautājumi, tiesības uz apmācības turpināšanu un tā tālāk. Tātad domāju, ka šie divi jautājumi, kas ir jauni darba organizācijas kontekstā, prasa izveidot elastīgus un drošus līguma noteikumus, un tas ir papildus visam. Otrais - elastrošība un uh, tāda droša karjeras veidošana. Es domāju, ka mums ir jābūt uh, ļoti vērīgiem, kā Harkins kundze teica, lai uh, pieredzes kopums tiktu izmantots uh, kvalifikācijas celšanas jautājumos, attīstot nodarbinātību visas dzīves ilgumā, jo, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi, lai gan līgumi, gan arī to attīstība būtu uh, nozīmīga. Nav jādomā tikai par atlaišanu, bet arī par pieredzes saglabāšanu un kvalifikācijas maiņu, proti pārkvalifikāciju, un arī eh, darbinieku nostāju un viņu viedokļu stāju ir jāuztur un jāmaina arī dažkārt kvalifikācija. Vēl aizvien pievēršoties eh, elastrošiem problēmām. Es gribu eh, uzsvērt to, ka ir jābūt precīzākiem attiecībā uz līgumu jautājumu. Līgumi tiem, kas ir pabeiguši izglītību un kuriem vēl nav tādas augstas kvalifikācijas. Šeit mēs runājam par tādu noteiktu grupu. Ļoti sarežģīti to ir pārvaldība. Problēmas ir ļoti nozīmīgas. Un mēs nevaram tikai vienā frāzē to uh, izskatīt. Ir nepieciešama īpaša stratēģija. Un noslēgumā priekšsēdētājs kundze par jaunām sociālā dialogu formām. Daudz kas ir rakstīts. Uh, Bet es domāju, ka mums ir jāprecizē jautājumi attiecībā uz uh, sociālā dialoga dažādību ar uzņēmumiem. MVU sociālais dialogs uh, um, nav tādā pašā formā kā lielos uzņēmumos. Nav aizsargāts un nav veicināts tādā pašā veidā. Es domāju, ka ir nepieciešams uh, īpaši paraudzīties uz šo mm, sociālā dialoga dažādošanu atkarībā no uzņēmuma lieluma. Un gribu uzsvērt arī to, ka mm, šo dažādo līgumu jautājumā uh, esam sapratuši, ka uh, uzņēmumu satīklājums ir ļoti dažāds, ļoti atšķirīgs, uh, geogrāfiski tas ir noteikts arī. Un īpaši gribu uzsvērt to, ka ir uh, lielas atšķirības starp laukiem un pilsētu vidu nav ļoti daudz uh, uzņēmumu lauku uh, vidē un uh, problēmas ir atšķirīgas. Dažkārt uh, problēmas laukos ir pat sarežģītāk atrisināmas, un es gribētu, lai mēs varētu pievērsties arī šiem atšķirīgiem aspektiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ka varēja izteikties, nu, praktiski par visiem jautājumiem. Paldies! Es gribētu jautāt referentei un, uh, un atgādināt referentei un runātājiem par profesionālās karjeras nodrošinājumu, jo viens jautājums, kam pievērsāmies, ir šis, un praktiski neko, nu neko neredzu. Elastrošuma jautājums un drošības jautājums, tikai elastrošums. Es gribētu, lai tas pievērstos arī karjeras attīstībai. Nezinu, kā pievērsties šiem jautājumiem, bet nu, tas nav viens un tas pats. Un ja mēs gribam progresēt, netipisko jautāju, līgumu jautājumos un par jaunām formām, tad ir jānodrošina šīs profesionālās attīstības un karjeras attīstību, un ne tikai par elastrošumu runājot. Un ceru, ka turpinot šīs diskusijas un uh, iesniedzot grozījumus, mēs varētu progresināt šai izpratnē. Es dažreiz tā brutāli runāju, bet, nu, tomēr šis, šim vēstījumam jābūt pilnīgi skaidram. Es uh, Um, visiem nākošiem runātājiem došu tikai divas minūtes, lai mēs varētu spēt paveikt darbu, un būs iespēja vēlreiz pievērsties šim ziņojumam. Un, ja gribam laikā pabeigt šīs diskusijas, tad tā ir jārīkojas. Jums ir vēl viens punkts darba kārtībā. Tātad. tā runātāji uzstāsies tieši tādā pašā kārtībā kā līdz šim mūsu ielūgtie viesi. Beleta Kondze, lūdzu. Paldies, priekšsētais Kondze. About... Atbildēšu jautājumu par to, cik uh, daudz kvalificētu cilvēku izvēlšos nestandarta līgumus. Vienā no mūsu pētījumiem apmēram 8% no trešā līmeņa izglītības, eh, izglītību ieguvušiem cilvēkiem, kuriem ir ļoti nestandarta darba līguma, bet problēma nav šajā. Problēma ir par to, cik jūs ilgi paliekat ar šādu nestandarta darba līgumu, cik daudz jūs maināt uh, Eh, šos nestandarta darba līgumus vai arī pārēt uz kādu cita darba līguma veidu, kas varbūt nav pastāvīgs, bet tāds darba līgums, kas jums sniedz vairāk tiesības, jo īpaši vairāk tiesības eh, veselības apdrošināšanai, pensijai un tam līdzīgi. Tā jau ir galvenā problēma. Pāreja no netipiskiem darba līgumiem uz cita veida darba līgumiem. Protams, šādi gadījumi vairāk ir ar augsti kvalificētiem darbiniekiem. Tad vēl viens jautājums par sievietēm. Es neiedziļināšos par uh, dzīmumu, atšķirību un nevienlīdzību. Ir ļoti maz kvantificētu datu par šo. Piemēram, ir iespēja teikt, ka, piemēram, Luksemburgā 99% no darbiniekiem Eh, strādā mazāk eh, nekā desmit stundas, tās ir sievietes. Tas ir viens no piemēriem, bet sievietes tiešām ir tās, kuras visvairāk eh, noslēdz šādus nestandarta darba līgumus, un, protams, tām ir ietekme uz viņu nākotnes drošību. Paldies! Sirutī kungs, lūdzu. Paldies! Uzrašu divus, trīs punktus. Atbildot uz Želdikai Jona sacīto. Ļoti labs jautājums, ko mēs darām šajā jomā. Vairāk kārt jau jūs runājāt par kopīgo darbu tirgus analīzi. Es domāju, ka tas ir ievērojams darbs, uz kā varam balstīties turpmākajā darbā, nacionālajā līmenī. Prioritāri, protams, tādēļ arī vēlos uzteikt arī šo komentāru. Tālāk par to, kā mēs varētu nodrošināt aizsardzību. Līsens kundze šķiet uzdev šo jautājumu. Vēlos atkārtot, kā Elas drošība, tā ir drošība un elstība, un neviens to neapšauba, tur nav šau, tur nav nekādu cidumu. Mēs Eiropas līmenī sociālajā partneri esam vairāk kārt vienojušies 97., 99. gados par direktīvām, par noteikta termiņa, nevis pus, eh, un nevis uz um, puslodes darbu. Galvenais šo vienošanos mērķis bija izveidot nediskriminācijas principu. Protams, tas nozīmē to, ka mums jau ir likumdošana šajās jomās Eiropas līmenī. Un tagad ir jāveic nepieciešamie pasākumi nacionālā līmenī. Un pēdējais par pelēku ekonomiku. Protams, mēs piekrītam visi, ka tur ir eh, jāveic liels darbs. Un arī varam uzteikt eh, to, ka arī ziņo projektā par to tiek minēts, jo šie cilvēki, kuri strādā melnajā, nelegālajā tirgu, protams, viņi netiek iekļaut darba tirgu. Nevajadzētu arī tādējādi sajaukt šo nodarbinātības veidu ar cita veida nodarbinātības veidiem, kas ir legāli. Kad mēs runājam par likumu piemērošanu, vēlos atgādināt, ka elastīgi nodarbinātības veidi ir legāli, labi izveidot. Jā, bet dažkārt vajadzētu runāt arī par nestabilitāti. Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, Dika Jonkungs. Paldies. Pirmā lieta. Varu apstiprināt, ka ziņojums, kas uh, saucas eh, kopīgā sociālo partneru analīze, tās ir 45 labs puses, lai mēs paskairotu šo problēmu. Es, protams, šī formula ir ļoti sarežģīta. Ja Mēs vēlamies eh, Eiropā izvērst nopietnas konstruktīvas debatas. Mums ir jāpieņem tas, ka elas drošība ir ļoti komplekss jēdziens un jāmēģina šo jēdzienu izmantot pēc iespējas pozitīvāk un nevis dažādo interpretēt. Otra lieta Vēl divi citi ziņojumi, tas, ko kolēģis teica, mēs parakstījām vienošanās par eh, iekļaujošo darba tirgu, tas atbild arī uz jūsu 29. punktu. Mēs mēģinām kā sociālajie partneri Eiropas līmenī rast risinājumus darba tirgumu. Te mēs balstamies uz vienu citu vienošanās, šeit ir trīs vienošanās. Eiropas vienošanās, kas ir uh, rīcības ietver, lai varētu um, īstenot šīs kompetences. Mums ir nepieciešami instrumenti par formālo un neformālo kompetenci prasmju atzīšanu. Tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem, kuri ir savā veidā nestandarta cilvēki, kuriem ir īpaša situācija, kuriem ir ļoti zems izglītības līmenis. un nestandartajā darba situācijā galvenokārt nonāk cilvēki ar zem kvalifikāciju. Jo nu, tur ir izglītības problēma un bieži vien arī netiek atzīts viņu prasmes. Ir ļoti grūti atzīt viņus tieši atzīt, atzīt no sociālā viedokļa, un šeit ir daudz jāstrādā pie prasmju atzīšanas. No šī viedokļa ja mēs vēlamies strādāt pie šiem nestandarta darba līgumiem un gribēlamies viņus iekļaut arī pastāvīgajā darbā, tur jāveic liels darbs. Tad ir vēl viens fonds, CDFOB. Vismobīlākie cilvēki ir tie, kuriem ir mazākā izglītība, un tie pārsvarā ir arī cilvēki, kuriem ir apmēram 50 gadiem ir daudz pretrunu, un, protams, mēs visi piekrītam attiecībās profesionālo izglītību, bet, kad ir krīze un tiek samazināti izdevumu uzdevumos, tad tas notiek uz apmācību rēķina. Šīs lietas jau pastāv, bet to piemērošana ir ļoti kompleksa. Paldies, ak, priekšsēdētāji, joprojām mēs runājam par profesionālās karjeras nodrošinājumu, bet iespējams par to runāsim vēlāk. Jebkurā gadījumā vēlos šādas debatas. Grunī kundze, šodien nedošu jums pārāk daudz uh, laika izteikties. Šīs ir pirmā, šī pirmā viedokļa apmaiņa, būs vēl citas iespējas. Pavisam īsi. Grunī kundze, runāšu īsi. Kolēģiem noteikti būs iespēja arī vēl nāklajā ar grozījumiem līdz marta beigām uzklausīju daudz jautājumus. Nepast, um, ne, nestandarta darba līgums. Tāda ir ļoti maz. Ir sievietes, kuras nevēlas daudz strādāt, jo viņas vēlas apvienot savu ģimenes un profesionālo dzīvi. Bet nu, tā nav absolūta ierasta tradī, policija, un šo izvēli izdara tikai daži cilvēki, un, diemžēl, nestandarta darba līgumus reti izvēlas, viņus vairāk uzspiež. Par dažādiem jautājumiem, par uh, veselību, apmācību un tam līdzīgi. Protams, ka tās, tie, tie, tās ir tiesības, kas jānorošina visiem darbiniekiem lai kāds arī būtu viņa darba līgums. Un uzskatu, ka tiešām ar šo ziņojumu mums arī tā arī sevi jāpozicionē, lai komisija uz to visu, ar to visu arī pāraudzītu. Desmitajā punktā Figredo kundze runāja par šo Es nesaku, ka nestandarta darba līgums ir atbildi uz visu un ka tagad visiem ir jāpret šā darba līgumi, taču manis konstatējums ir tāds, ka cilvēki, kuri ļoti ilgi ir bezdarbnieki, viņiem pēc tam ir ārkārtīgi liels grūtības atgriezties darba tirgū. Un ja gala beigās viņi pavisam ātri var saņemt varbūt īsu, īslaicīgu darba līgumu, tas viņam ir jāļauj, viņam ir jāļauj to darīt. Jo tiklīdz kaut vai nedaudz cilvēks ir sācis darboties kādā uzņēmumā, viņam ir daudz vieglāk noslēgt tā saucamo standārta darba līgumu. Lūk, Līnas kundze, uzņēmumi, kuriem ir maza uzticība darba tirgumu. Tādēļ, tas ir tādēļ, ka viņiem nav pāredzamība, kā situācija attīstīsies, jo īpaši krīzes laikā tas tiesa, ka uzņēmumi arī pielāgo savas nepieciešamības ar nestandarta darba līgumu noslēgšanu. Protams, tai nevajadzētu būt ierastai praksē, tādēļ es arī runāju par sankcijām. Gadījumā, ja tik tiešām standarta darba līgumi tiek pārvērsti par nestandarta darba līgumiem un ir jābūt, manuprāt, visai striktiem. Uh, šai sakarā. Profesionālās karjeras nodrošinājums, es par to runāju, bet es varbūt īpašu punktu šeit neizcēlu, neizstrādāju, bet Bereskundze noteikti varēsim par to diskutēt padziļināti, bet esmu ļoti atvērta šāda veida idejai. Bet, protams, ziņojumu izstrādājot kopumā, šis jautājums man ir svarīgs. Mans mērķis ir uh, nodrošināt, eh, lai darbiniekiem būtu pēc iespējas tā saucamie tipiskie standarta darba līguma. Atvainojiet, ja visiem neatbildēju, bet mēģināju izteikties īsti. Paldies, paldies, sek priekšsēdētāja. Esam tādējādi arī noslēguši pirmo šī ziņojuma posmu un uz, uz šī pamata. Termiņies, eh, grozījums iesniegšana termiņš 21. martā 29. mārts 12. Viedokļa man 27. aprīlī un pieņemšana 2. jūnijā. Tagad pāriem pie pēdējā darba kārtības punkta. Izskatīsim atzinumu projektu. Atzinumu sagatavoja Aleks, Aleksandro Serkas. Veselība arī iekšēji lietu komiteja vienot pieteikšanās procedūru, uzturēšanās un darba atļaujas iegūšanai. Šis ir visai jau vecs dosie, bet dod vārdu referentam. Pastāstiet, kā šīs jautājums ir attīstījies. Un arī ir atsāktas sarunas, lūdzu, referentkungs. Merci. Gracias, señora presidenta. Bien, como usted ha dicho, se trata. Paldies, priekšsētājs kundze. Nu, praktiski mēs runājam par tādu senāku dokumentu. Tagad ir jāsastāda ziņojums, nu, praktiski iekļaujot to baltā lapā, kas nemaz vairs tik balta nav. Jau 2008. gadā sākām strādāt ar šo jautājumu. Toreiz ar šo jautājumu nodarbojās Žedevs kundze. Toreiz uh, bija tikai konsultācija, procedūra, bet tagad mēs esam līdz likumdevējs saskaņā ar Lisabonas līgumu. Trešo valstu piedarīgo darba noteikumi, kuri uh, legāla uzturs Eiropas Savienībā. Nu, praktiski mēs runājam par uh, legālo migrāciju. Jautājums ir ilgi skatīts gan parlamentā, gan komisijā, gan arī padomē. Un katrā gadījumā mums jāpadomā par to, ka Šis jautājums tiek skatīts arī Lība komitejā. Tā ir tikai ne mūsu pašu diskutija. Mēs esam atbildīgi par atsevišķiem punktiem šajā direktīvas projektā, nevis par visu direktīvu kopumā. Un tādēļ arī uh, es esmu īpaši intensīvi strādājis ar šiem jautājumiem un apsvērumiem. Uh, Nu, tagad pāris uh, vārdu par vēsturi. Nu, tas jau ir zināms. Uh, migrācija ir nozīmīgs jautājums uh, kopienas politikā, tā tas vienmēr ir bijis. Bet nozīme pieaug. Vēlos runāt par atsevišķiem punktiem un atgādināšu, ka kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir bijuši jau dažādi komisijas paziņojumi par šo jautājumu. Uh, tie skar legālo un arī nelegālo migrāciju. Parlaments uh, vienmēr ir teicis, ka attiecībā uz nelegālo migrāciju ir, mums ir jābūt ļoti striktiem, bet tie darbņēmēji, kas uh, Eiropā uzturas, lai rastu labākus apstākļus savai ģimenei, un eh, viņi dod tikai ieguldījumu mūsu sociālā modeļa attīstībā. Un eh, teicām tā, un respektīvi formulējām to tā, tie, kas uzturs legāli, tam nevajadzētu saskarties ar uh, uh, šķēršļiem, kas apšaudi, apšaubītu, cil, respektīvi novest pie cilvēku cieņu degradējošas situācijas. Un tiem vajadzētu arī uh, pilnībā izmantot uh, to, kas ir sasniegts. Nu, praktiski mēs runājam par uh, Uh, vienāda attieksme pret uh, darbņēmējiem no dalību valstīm un arī uh, legāli ieceļojušajiem. Jāpievērš uzmanība arī uz, so, uz subsidiaritātes principa ievērošanu. Mēs praktiski nerunājam par uh, noteikumiem, kas tiek pieņemti katr, uh, katrā valstī par, par, par tiesiskumu. Uh, šeit runa iet par to, ka kādā valstī uzturs um, migrants legāli, tad šajā valstī viņam jābūt nodrošinātām tādām pašām tiesībām kā šīs valsts darbaņēmējiem, kuram ir uh, šīs Eiropas Savienības uh, dalība valsts pilsonība, vai viņš uzturs legāli. Tātad mēs nerunājam par saturu, bet vienkārši par vienlīdzību. Kopā Arī 2005. gada paziņojumā par to tika runāts. Pēc 2005. gada Eiropai bija jākļūst par tādu attraktīvāku nodarbinātības vietu. Arī 2006. gadā komisija izteica paziņojumu un ir arī vairāk citi paziņojumi, par kuriem runāt jāsaka, ka tie izsaka ieteikums par sociālo integrāciju, migrāciju un citiem. Nav migrācijas, ja nav vienāda tiesība darba pasaulē. Un tagad mēs runājam par pamatiesību hartu. Tajā ļoti skaidrs tiek norādīts uz 12. paragrāfu. Tur tiek teikts, ka katrs, kas ir Eiropā, piemēram, arī 14. paragrāfā bauda tiesības uz izglītību un vienādi attieksme attiecībā uz darba apstākļiem. 21. pantā tiek runāts par nediskrimināciju, par tiesību izmantot pakalpojumus. 31. pants eh, nosaka uh, eh, taisnīgs darba noteikums, 34. sociālo drošību, 35. pants veselības aizsardzību. Un priekšsēdētājs kundze mums tagad uh, jāskatās uz sekojošo. Mēs esam uh, gatavi šīs tiesības dot tiem, kas strādā legāli. Neiet runa par to, ka mēs definējam tiesības vai tās ierobežojam. Par to ir jābūt uh, pilnai skaidrībai, jo šo jautājumu atbild Libe uh, komiteja. Trešajā pantā tiek runāts par to, vai visi legāli ieceļojušie Eiropā saņem šīs tiesības, vai tie darbņēmēji tiek izslēgti, kas kā sezonālai darbņēmēji ierobas, jeb kuriem. Mm, kuri ir eh, ieradušies izmantojot patvērumu eh, piešķiršanas procedūras un tā tālāk, vai arī kādā izņēmuma procedūrā. Bet es teiktu, ka tas ir pārkāpums principam par vienlīdzīgu attieksmi, bet tas ir eh, tas, ko izskata Lībe komiteja. Viņiem pašiem jāzina, kā atrisināt šo situāciju un kā šī situācija varētu tikt formulēta un kā aizsargāt personas. Uh, Atbalstu 12. pāntu. Par 12. pāntu a, esam atbildīgi mēs. Jāsaka, visas šīs tiesības ir jāievēro. Un tas ir jautājums par to, vai vēlamies atļaut to, lai atsevišķās dalība valstīs tiktu īpaši noteikumi ieviest attiecībā uz tiesībām, kādas bauda šo valstu pilsoņi. Tas ir jautājums par uh, vienādu attieksmi attiecībā uz legāli ieceļojušajiem. Un šeit pilnīgi skaidriet runa par to, ka komisijas teksts ir jāuzlabo. Komisijas teksts ir jau pozitīvs teksts. Tas jau uzlabo uh, šodienas situāciju, bet aizvien vēl ir dažas inkongruentas pasāžas un arī civilā sabiedrībā runājot par šiem, pilsoniskā sabiedrībā runājot par šiem jautājumiem, diskusija ir ļoti aktuāla. Tātad jautājums ir par to, kā mēs ar šiem punktiem strādājam. Četri grozījumi manā skatījumā ir tie nozīmīgākie, jo šeit mēs runājam par dažām no šīm tiesībām. Un es domāju, ka dialogam jābūt aktīvam, parlaments diskutēs ar padomi. Šie grozījumi ir jūsu dokumentos pieejam. Nu, sākumā 13. par 12. pantu direktīvas projektā. Šeit komisija dalību valstīm dod iespējas ierobežot noteikti sociālās tiesības, izņemot bezdarba pabalstu migrantiem kas ir legāli izceļoši. Nu, piemēram, veselības aizsardzības jautājumu vai arī uh, pabalsts dzīves uh, vietai, kā arī bērnu pabalstu var tikt svītrot. Tas norāda, ka nu nav tādas vienlīdzības, un šis jautājums ir patiesi centrāls Eiropas uh, modelim. Es lūdzu un komisiju un padomu skaidrot, kādēļ ieceļotājs zaudē tiesības uz, piemēram, veselības aizsardzību un tā tālāk, jo šeit tā mēs runājam par personām, kas legāli uzturs Eiropas Savienībā un kuri jau saskars ar problēmu, proti ir zaudējuši viņu darba vietu. Un domāju, ka um, komitejā šāda nostāja netiks atbalstīta. Tagad 12. grozījums. Jātājums par tiesībām apvienoties uh, arotbiedrībā, ja darbņēmējs Uh, vienalga, teiksim, <clears throat> vai uh, valsts piedarīgais vai migrants zaudē darba vietu, tad viņš nezaudē tiesības pievienoties arotbiedrībai vai kādai apvienībai, jo tā būtu diskriminācija. Un komisijai padomē jāpārdomā par to. Un trešais, priekšpēdējais, astotais pants. Šeit dalību valstīm ir iespēja samazināt uh, nodokļu priekšrocības personām, kas dzīvo šajās valstīs un kas šajās valstīs um, deklarē nodokļus, bet kā tad tas ir iespējams? ka uh, nodokļu uh, maksa tiek pieprasīta, bet dažādi nodokļu atvieglojumi netiek piešķirti, kuri tiek piešķirti valsts līdz, uh, pilsoņiem. Tas nav akceptējams, tas ir šausmīgi. Un noslēgumā priekšsēdētājs kundze. Šeit ir juridiska um, diskusija ar uh, komiteju. Tas ir ceturtais grozījums, kas paredz to, ka norīkotie darba ņēmēji, ka uz tiem jātiecina uh, tā pati uh, direktīva attiecināta, kamēr tās ir norīkotas. Un mans grozījums paredz to, ka tas tiek svītrots. Proti, uh, vienlīdzīgas, darba, vienlīdzīgas attieksmes jautājums. Un jā, novērš absurdās situācijas, uh, praktiski šim um, grozījumam, šim komisijas ierosinātajam tekstam jāpazūd. Uh, komisija saka, ka nu nav bijis uh, plānots, ka tas tiek tā interpretēts, jo personas, kas ir norīkots, ir vienalga tāda direktīva, uh, kas uz viņām tiek attiecināti, bet nu, var jau arī vēlreiz formulēt, ko uz viņām attiec šī uh, vienlīdzīgie noteikumi. Tas ir tik tālu, cik gribēju par šo jautājumu teikt. Un priekšsēdētājs kundze, mēs varam vēl diskutēt ar komisiju un padomu. Šis ir pirmais lasījums. Un arī Spānijas prezidentūra, un es domāju, ka mums ir tādas īpašas iespējas. Varbūt, ka mēs tieši šajos apstākļos spēsim šo likumdošanas uh, priekšlikumu uzlabot. Es esmu ne tikai spēcīgs Spānijas pilsonis, bet arī Eiropas parlamenta deputāts. Un gribu teikt, ka mums jācenš strādāt šādā izpratnē un ceram, ka pirmajā lasījumā varēsim šo dokumentu pieņemt tad, ja padomu pāris no tās, tās nostājām izmainīs. Jo, uh, tā pozīcija, kāda pat labi ir padomē, es neesmu gatavs to viens pret vienu pārņemt. Komisija un padomu pārdomās, viņiem patiesi ir jāsaprot, ka tagad ir divi likumdevēji, no kuriem viens ir parlaments. Ja mēs maldamies, tad, nu, es esmu ļoti daudziem risinājumiem atvērts. Es varu arī piekrist tam, ka esmu kļūdījies, ja man tas tiek izskaidrots. Bet, ja parlamentam ir tiesības, tad uh, padomē un komisija jābūt gatavai sarunām, it īpaši šajos ļoti nozīmīgajos elementos kuros runa iet par uh, kopienas uh, ticamību. Kur jautājums ir par to, ko mēs vienmēr esam uzsvēruši, proti Eiropa nav nelegālās ieceļošanas telpa. Šeit Eiropai enerģiski jāpratojas pret šādu skatījumu. Protams, ka nelegāliem migrantiem arī ir viņu uh, problēmas, bet šeit runa ir par tiem, kas legāli uzturs Eiropas Savienībā, un šeit nedrīkst pieļaut nekāda diskriminācija, ne ādas krāsa, ne izcēlums dēļ. Šeit runa ir par darbņēmējiem, uz kuriem jāatticina vienādas tiesības. Nu, ja tikai ir kādi ļoti, ļoti nozīmīgi iemesli, kurus neredz. Paldies, priekšsēdē! Paldies par šo uh, dinamisko stāstījumu! Mēs esam izsmēluši mums atvēlēto laiku. Tulk strādās desmit minūtes ilgāk. Ir trīs runātāji, kas ir pieteikušies runāt. Es varētu ierobežot jūsu runas laiku, jeb varam pabeigt diskusijas rīt. Rīt! Jā, labi, tagad desmit minūtes un pēc tam pabeigsim diskusijas rīt. Referents piekrīt, jā, viņš piekrīt. Omen Roitens kundze. Priekšsēdētājs kundze, kolēģis Sarkas zina, ka es bieži piekrītu uh, dažādos jautājumos viņa nostāja. Un arī šeit sākuma situācija Uh, šeit uh, mūsu nostājas ir līdzīgas. Tātad šī direktīva. Kādēļ mēs to vēlamies? Mēs uh, vēlamies citu juridisko bāzi ievest. Un Sarkas kungs iet daudz tālāk. Tas arī ir skaidrs. Un es vēlreiz pievērsīšos šim jautājumam. Politisks punkts ir uh, sekojoši. Ja es a, paskatos 2003. gada direktīvu un arī a, padomas regulu 2003. gadā mm, sastādīto, tad a, pielikumā ir noteikumi, un tos Sarkas kungs nemaina. Tā tad jautājums, vai mēs pielikumu pilnībā uh, uh, izslēdzam jeb nē. Es domāju, ka tā ir tā pamatpolitiskā problēma, kas uh, ir šeit. Priekšsēdētāji kundze tagad uh, par grozījumiem. Apsvērums numuru 9. Man liekas, ka komisijas teksts ir labāks nekā kolēģis Sarkas priekšlikums. Otrais grozījums. kā direktīvas aptvērumā tas ir jāietver. Un es gribētu no komisijas uh, zināt, kas tad notiks, ja mēs uh, atbalstīsim komisijas tekstu. Es nesaku nē, bet priekšstādātājs kundze, es gribu zināt, ko Sarkas kungs plāno. Viņš šeit ievieš jaunu uh, līgumu pārobežu situācijas starp dalību valstīm. Es domāju, ka komisijas teksts ir labāks. Un es labprāt gribētu zināt vai no komisijas, vai no viņa, ko nozīmē, ja dalība valsts nevar piešķirt nekādas tiesības par darbā norīkotajiem. Ceturtais grozījums par to, piemēram, runā. Un es gribētu zināt, kāda tad ir tā konkrētā ietekme. Tagad piektais grozījums tam piekrītu, sastais Nezinu, vai formulējums ir labs. Es saprotu, kas ir eh, domāts. Eh, domāt ir izglītība un arodmācība. Septītais grozījums ar to uh, ir problēmas, jo šeit tiek uh, sākts ar uh, norādi uz uh, atsevišķiem sociālā nodrošinājuma schēmu piemērošanu darbiniekiem noteikumiem un ir atsauci uz regulu. Bet uh, uh, mums jārunā par to, jo nevajadzētu būt neskaidrībām. Nav īsti skaidrs. Astotais nav problēma, desmitais. Hā, apakšpunkts ar to arī nē, bet šeit par to. Uh, Desmito, nu, ir jautājuma zīme. 11. tās ir tehniskas izmaiņas, to saprotu. 12. To nesaprotu. Es gribētu zināt, kādas tad ir sekas. Un tas ir spēkā arī uz 13. grozījumu. 14. 15. tam piekrītu, bet šeit ļoti daudz, kas tiek ietverts, un es tā īsti nepārskatu to. No otras puses, šeit ir uh, tādi jautājumi, kas nevar tikt ietverti, tie ir politiski, un tad jāpadomā, ko mēs darīsim. Lamberts kundze to zina Pagājuši gadu tika iesniegt grozījumi, kas tika noraidīti, tos arī e, nesapratām un jau toreiz tos e, noraidījām. Paldies! Paldies! Messais kundze un tad Lamberts kundze. Johtaja. Tämän direktiivin päätarkoitus... Paldies, priekšsēdētāji. Šajā direktīvā taču ir runa par vienkāršošanu, lai vienkāršātu pieteikumu procedūras un uh, lai eh, trešo valstu valsts piedarīgajiem tas viss būtu vienkāršāk. Mums ir šis divu pakāpju darba tirgus Eiropas Savienībā. Manuprāt, referents nepareizi skata šo jautājumu, proti, kā subsidaritāte tiek pārkāpta. Uh, Sociāli politiskajā jomā mums jau ir nacionālie noteikumi par šīm te tiesībām. Bet 12. pāntā, manuprāt, jums nav taisnība, jo šeit ir runa par cilvēkiem, kas ierodas uh, valstī, lai uzturētos un lai strādātu, un viņi saņem uzturēšanās atļauju, kas ļauj viņiem strādāt bet varbūt, ka viņi nāk ar kādu citu mērķi, ierodas valstī ar kādu citu mērķi. Somijā ir tā, ka ja tiek ņemta vērā dzīves vieta, ja tiek piešķirta uzturēšanās atļauja, bet šeit tiek teikts, ka eh, cilvēki ir arī uh, viņiem ir jādod iespēja uh, uz sociālo aizsardzību, pat ja viņi nedzīvo Somijā. Mums Somijā ir uh, tūkstoši kilometru robeža ar Krieviju. Un bieži ir tā, ka Krievi uh, pavisam īslaicīgi uh, var tikai strādāt Somijā un tad uh, viņu ģimene tad paliek Krievijā. Šādos uh, apstākļos tad visi ģimenes locekļi varētu doties dzīvot uz Somiju un tādējādi uh, arī izmantot mūsu sociālās aizsardzības sistēmu. Tomēr mēs uzskatām, ka šeit vajadzētu to atstāt valstu ziņā. Somija droši vien vērsīsies pret šo direktīvu, jo uh, Ir taču jāsaprot arī tas, ka uh, jāņem vērā dzīves vieta. Mēs esam aprēķinājuši, cik tas viss varētu maksāt. Šeit ir runa par 1,3 miljoniem eiro. Un vajadzētu 13. pāntu arī ņemt vērā. Ja šīs tiesības uh, tiktu attiecināts ne tikai uz pašiem darba ņēmējiem, tad tas viss varētu iziet no sliedēm, un tas būtu jau par traku. Merci beaucoup. Euh, Paldies. Bez 27, un kā jau es teicu, piedāvājam pārtraukt mūsu darbu šeit. Visām citādi mēs nevarēsim pabeigt diskusijas. Vēl divi runātāji. Es piedāvāju šo jautājumu izskatīt rīt kā pirmo darba kārtībā un došu vārdu Lamberts kundzei un Blinkevi, Blinkevičūts kundzei, kas arī varēs ierasties. Un tad mēs varēsim turpināt šīs diskusijas.